Good morning, dear colleagues. Good morning. Labrīt, godātie kolēģi. Labrīt visiem. Un mēs varētu sākt Libe parasto sanāksmi. Tātad šodien līdz 12.30 un pēc tam no 3 līdz 18.30 un arī rīt turpināsies Libes sanāksme. Un Darba kārtībā ir nelielas izmaiņas. Septītais punkts - paziņojums, komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Eiropas padomei un investīciju bankai par jauno ietvaru attiecībā uz trešām valstīm saistībā ar migrāciju. Tātad tas notiks 9.50 pirms 5. Tālāk sastais punkts par juridisko palīdzību apsūdzētajiem un aizdomās turētajiem krimināla procesā saistībā ar Eiropas aresta orderi. Tas notiks 11.30, uzreiz pēc 8. Tālāk Ignacio Korau punkts ir ticis atlikts. 15. punkts saraksts ar tām trešajām valstīm, kuru pilsoņiem ir nepieciešams vīzes un kuriem nav nepieciešams vīzes, uz ko tiek attiecināts izņēmums, tātad Kosova. Uh, Tas notiks 12. nevis rīt no rīta, un vēl viens punkts ir pievienots mūsu darba kārtībai rīt no rīta 9. tātad par ārkārtas stāvokli Francijā un tā atbilstība Eiropas Savienības primārajiem sekundārajiem tiesību aktiem. Ja neviens neiebilst pret šādu grozītu darba kārtību, uzskatīsim to par apstiprinātu, tālāk par tūkošanas režīmu. Mums nav gēlu un horvātu valodā tulkojums šodien, un arī rīt nebūs. Un šo pēcpusdienu nebūs tulkojums arī nīderlandiešu valodā. Un tālāk mums ir jāapstiprina arī koordinātoru rekomendācijas nominēt referentus, proti Kirkopis kungs būs referents ziņojumam par Eirodak izveidi. Nelasīšu visu garo nosaukumu šai regulai, vai mūsu komiteja var apstiprināt koordinātoru šo ieteikumu. Tālāk mums ir jāapstiprina protokoli sanāksmēm, kas notika 14. un 15. septembrī 2015. gadā, 10. novembrī, 16. līdz 19. novembrī, 17. decembrī un 20. līdz 21. aprīlī 2016. gadā. Ja nav nekādu iebildumu pret šiem protokoliem, tad arī tos uzskatām par apstiprinātiem. Un tagad mēs varam ķerties klāt pirmajam jautājumam. Tātad to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem šērstojot dalībvalstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Tātad komisija ir nākus klajā šo apturēšanas mehānisma pārskata, pārskatīšanas priekšlikumu. Un tātad mēs runājam par tām trešajām valstīm, kura pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Un Diaz de Mera kungs ir referents. Došu viņam vārdu uzreiz. Jā, paldies, priekšstādātāji. Labrīt, kolēģi. Jā, mēs runāsim par tā saucamo apturēšanas mehānismu, Kā jau es norādīju 26. maijā, tas ir prioritārs eh, ziņojums Eiropas parlamentam, un šīs sarunas par tik svarīgu jautājumu kā vīzu liberalizācija ar Gruziju, Turciju, Ukrainu un Kosovu lielā mērā ir atkarīgs no šī atzinuma, jo tam būs gan uh, politiska, gan ekonomiska, gan dažāda citāda ietekme. Tāpat šobrīd intensīvi norisinās arī sarunas ar Turciju. Tās loma ir ārkārtīgi svarīga migrācijas jautājumos. Un mums ir jāsaprot, kā turpināt strādāt. Tātad pēc nedēļas, kad mani nozīmēja par referentu, es nācu klajā ar sākotnējo uh, ziņojuma projektu, pēc tam es esmu ticies arī ar citu institūciju atbildīgajām amatpersonām, un ņemot vērā to, cik šis ir sensitīvs jautājums, jāsaka, ka es esmu apņemšanās pilns, lai sagatavotu ļoti labu ziņojumu. Apturēšanas mehānisms ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas atsauksies uz visiem trešo valstu pilsoņiem, ar ko Eiropas Savienība ir parakstījusi šos nolīgumus par vīzu atvieglojumiem. Un tas nozīmē to, ka mums ir ļoti cieši jāsako līdzi tam, kā šīs trešās valstis izpilda visus nosacījumus. Un es savā ziņojumā esmu iekļāvusi trīs galvenos punktus. Pirmais, kas saistīts ar deleģētajiem tiesību aktiem. Komisijas piedāvātajā priekšlikumā ir piedāvāti ieviešanas tiesību akti. Savukārt es uzskatu, ka tie būtu jāsvītro un jāparāds tā vietā deleģētie tiesību akti. Parlamentu noteikti ir jāiesaista šāda veida lēmumu pieņemšanā. Mums kā vienam no likuma devējiem ir jābūt iespējai izteikt savu viedokli. Tātad tāds ir mans uzskats deleģētie tiesību akti īstenošanas tiesību aktu vietā. Tas, ka mēs atceltu vīzu režīmu vai atkal no jauna to ieviestu ar trešajām valstīm, to nevar darīt balstoties uz īstenošanas tiesību aktu, to var darīt tikai balstoties uz deleģēto tiesību aktu. Tāpat arī Eiropas Savienības tiesas judikatūra no 2015. gada 16. jūlijas sprieduma arī atbalsta to, ka vajadzētu būt deleģētajiem tiesību aktiem. Tātad tas bija tiesas spriedums par appusējību. Un nākamais punkts ir par institucionālo līdzvērtību, vienlīdzību. Vīzu jautājumi ir ārkārtīgi sensitīvi, un tieši tādēļ mums ir jānodrošina to, ka arī parlamentam ir sava teikšana mums kā līdz lēmējam ir jābūt tiesībām izteikties. Tātad komisija ir paredzējusi to, ka eh, tad, kad tiek atcelts vīzu režīms, tad konsultējas ar parlamentu, bet tajā brīdī, kad vīzu režīms tiek atkal ieviests, tādā gadījumā tur lem tikai padome un nekonsultējas ar parlamentu. To mums nevajadzētu pieļaut. Tāpat es vēlos nodrošināt, ka arī trešo valstu pilsoņiem ir zināmas garantijas, proti. Ir jābūt šajās valstīs veiktām ļoti nopietnām reformām. Un esmu pārliecināts, ka arī kolēģi ar savu ieguldījumu palīdzēs uzlabot manu ziņojumu. Noteikti ņemšu vērā kolēģu iesniegtos grozījumus. Šos grozījumus var iesniegt līdz 22. jūnijam, un komitejā balsojums varētu notikt 12. jūlijā. Paldies, kolēģi, par uzmanību un labprāt uzklausīšu jūs uz komentārus. Thank you, Mr. Dia. Jā, paldies, Dievs Demera kunga. Un tagad varam sākt debates redzu, ka Jotavas kundze, ēnu referente ir klāt, došu vārdu Jotavas kundzei. Tātad arī afet referents ir klāt, Šeres Vauska kungs ir ieradies, došu viņam vārdu, tālāk Bunī, Līnāra un Bjorka kundze. Vispirms jau tevs kundzei vārds. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos papildināt to, ko teica Dievs Demera kungs. Protams, pirmkārt vēlos pateikties par ļoti labo sadarbību. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir vairāki mehānismi. Ja Eiropas Savienības dalība valsts ir pārkāpuši kādus noteikums vai arī trešās valstis nav pildījušas kādus nolīgumus, un šie mehānismi ļoti reti tiek izmantoti. Piemēram, vēl joprojām mēs strīdamies ar komisiju par tā saukto vīzu apusējības mehānismu. Septītais pants dibināšanas līgumā arī ir ļoti pretrunīgs. Pirms kāda laika mēs vēlējāmies izmantot šo pantu attiecībā uz Poliju, toreiz tas nenotika, bet šis vīzu reciprocitātes vai apusējības uh, mehānisms nav ticis līdz šim izmantots. Jautājums komisijai, kādēļ tā notiek. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka arī šāda mehānisma aktivizēšana prasa daudz pūles, daudz birokrātijas, daudz administratīvā sloga. Un tas nozīmē to, ka mums vajadzētu pārskatīt šo mehānismu. Un parlaments noteikti uzstās uz to, lai mehānisms kļūtu uh, vienkāršāks. Proti, ka komisijai obligāti visos gadījumos ir jāizmanto deleģētie tiesību akti, nevis īstenošanas tiesību akti. Šādus lēmumus nedrīkst pieņemt, nekonsultējoties ar parlamentu, neņemot vērā tā viedokli. Otrakārt, es nedomāju, ka arī šis būtiskais palielinājums. Tātad 50% konkrētā periodā būtu adekvāts. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi. Šobrīd pēdējos mēnešos daudzas dalība valstis jau ir uzņēmušas ļoti daudz trešo valstu pilsoņus. Bez tam komisijai ir jāvar rīkoties tad, ja netiek izpildīti readmisijas nolīgumi, kas ir parakstīti starp kādu Eiropas Savienības dalībvalsti un trešajām valstīm. Un tāpat svarīgs ir arī notifikācijas instruments. Jāsaprot, ko mēs eh, saprotam ar šo jēdzienu apdraud sabiedrisko kārtību. Kas ir sabiedriskā kārtība, kā mēs to definējam? būtu, protams, jāstrādā labas sadarbības gaisotnē un domāju, ka beig galā ziņojums uzlaps. Paldies! Jā, man tikko teica, ka Linārs kundze aizstāja Jezeka kungu, Aldis ēdu referentu. Jā, paldies, Jezeka kungs atvainojas, ka nevar šodien no rīta būt šeit klāt, bet viņš lūdza nodot uh, šādu informāciju. Ježa kungs uzskata, ka ir svarīgi pārskatīt vīzu apturēšanas mehānismu, ņemot vērā šī brīža situāciju un to, ka ir paredzama vīzu režīma liberalizācija ar Ukrainu, Kosovu, Turciju un Grūziju. Viņš cer, ka komisija varēs ātri aktivizēt šo mehānismu, tad, kad ir izpildīti visi nosaicījumi, arī juridiskie pamati, lai aktivizētu šādu mehānismu, ir jāpadara vienkāršāki, tāpat ārkārtīgi nozīmīgi ir ievērot un izpildīt readmisijas nolīgumus, tāpat būtu nepieciešams paredzēt papildus garantijas attiecībās cilvēktiesībām un pamattiesībām. Ņemot vērā, kādas sekas var būt šim režīmam, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments tiktu pilnībā iesaistīts un arī Aldi atbalsta deleģētos tiesību aktus īstenošanas tiesību aktu vietā. Paldies Lināras kundzei un Misis, jā, tātad Bjarkas kundze pārstāv Vēržijā kundzi, aizstāja viņu. Jā, paldies, Marija Kristīna šodien nevarēja ierasties, un tagad pāriešu uz franču valodu. Tātad, Marija Kristīna jau pasvītroja Eh, pateicās tātad, eh, referentam par paveikto darbu, eh, par kopā paveikto darbu. Tāpat arī viņa pasvītroja, ka ļoti vēlas, lai šis atlikšanas mehānisms kļūtu par realitāti, it īpaši attiecībās ar Turciju. Un ļo, ļoti piesardzīgi vī, eh, mēs rīkotos ar vīzu politiku, lai tā nekļūtu par tādu politisku maiņas eh, monētu. Eh, un šai sakarā divas lietas jāteic pirmkārt par nosacījumiem, kritērijiem un to izpildi. Tātad par kritērijiem. Šeit tiek pasvītrots, ka ir nepieciešami tādi kritēriji, kas eh, nav tā īpaši pie, piemeklēti, lai, lai kaut kādus politiskus mērķus um, īstermiņa varbūt uh, panāktu to izpildi. Šeit mums ir jāiestājas par absolūtu tādu pilnīgu mm, cilvēktiesību, pamatiesību ievērošanu uh, um, trešajās valstīs. Um, būtu absurdi, e, ja mm, ir, tiek izvirzīti kaut kādi kriteriji, un pēc tam nav iespējas izvērtēt to izpildi un attiecīgi rīkoties, ja tie, teiksim, nav izpildīti pietiekamā mērā. Otram kārtām par pašu procesu šeit jāpiekrīt uh, referentam. Uh, tātad vēlamais uh, tālākas lemšanas instruments ir deleģēti akti tātad eh, šo, šo tiesību lēmumu pieņemšanai iespējamai par šo tiesību atlikšanu. Nu, jā, eh, tā nu arī manas spējas izteikties franču valodā eh, beidzas, un saku paldies par iespēju izteikties. Jā, tā kā mēs tagad uzklausām ēnu referentus tad dod vārdu Kirkop kungam un pēc tam Šķerižvalska kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji, atvainojos, ka nokavēju sanāksmes sākumu, un tātad Makavei kundze lūdza man informēt jūs par viņas viedokli kā ēnu referentes. Tātad viņa uzskata, ka ir nepieciešams stiprināt apturēšanas mehānismu, lai būtu lielāka ticamība arī nākotnē vīzu liberalizācijas mehānismam. Tātad ir svarīgi, lai mēs varētu reaģēt uz ārkārtas situācijām, un to ir nepieciešams paredzēt arī likumdošanā. Uh, Viņa ļoti priecājas, ka tagad ir saīsināta termiņa, tas nozīmē, ka procedūras kļūs īsākas un arī šie te pamati, kādēļ var iedarbināt apturēšanas mehānismu, ir tikuši pārskatīti. Ļoti svarīgi ir skatīties arī uz readmisijas nolīgumiem un to, kā tie tiek ievēroti Tāpat viņi priecājas par ziņotāja ceturto grozījumu, kas iekļauj šajā sarakstā arī draudu valstu drošībai. Viņa nepiekrīt trešajam grozījumam, kur ir teikts, ka šo apturēšanas mehānismu var iedarbināt tikai ārkārtas situācijās. Viņa uzskata un tātad piekrīt ECR grozījumam ka šādu mehānismu ir jāvar iedarbināt arī tad, ja pieaug nelegālo imigrantu, nelegālās migrācijas plūsmas. Un tas apdraud valstu vai sabiedrības drošību. Paldies! Jā, paldies Kirkapkungam! Un vārds Sēžvaiska kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājas kundze. Es esmu ziņotājs referents par Ukrainas vīzu liberalizāciju. Un mēs par to runājām vakar, un tur ir vairākas daļas, kas runā tieši par apturēšanas mehānismu. Vīzu liberalizācija ir svarīgs instruments Eiropas Savienības ārpolitikā Un tātad ir jāņem vērā vienmēr šis ārlietu aspekts. Tās bažas attiecībā uz Kosovu, Grūziju, Turciju, attiecībā uz bezvīzu režīmu ieviešana šīm valstīm ir tas, ka ir konkrēti nosacījumi ārpolitikā attiecībā uz šīm valstīm par reformām, kādas tām ir jāveic, un reformām ir jāturpinās arī pēc tam, kad būs ieviests bezvīzu režīms ar šīm valstīm. Tas nozīmē to, ka ir jāievieš monitoringa uzraudzīšanas mehānisms, lai nodrošinātu to, ka mūsu rokās ir arī sviras, ka mēs varam pārbaudīt, vai, teiksim, pretkorupcijas um, likumdošana tiek grozīta, attīstās tālāk un tam līdzīgi. Tātad AFET ārlietu komiteja uzskata, ka šis ir ārlietu politikas instruments un, mūsuprāt, šobrīd apturēšanas mehānisms šobrīd nedarbojas, tas ir nepietiekams, tādēļ, ka tas fokusējas tikai uz migrācijas riskiem un to vajadzētu papildināt ar pienākumu, ka šīs valstis nepārtraukti veids reformu procesu, lai izpildītu dažādus tām uzliktos nosacījumus. Pieņemsim, ka nav šo nelegālās migrācijas risku. Līdz ar to apturēšanas mehānismu nav iemesli iedarbināt, bet tajā pašā laikā mums ir jānodrošina to, ka reformas šajās valstīs turpinās un nedrīkst tikt eh, pavērstas, pagrieztas atpakaļ. Un apturēšanas mehānismā noteikti šis aspekts ir jāiekļauj. Arī ārlietu komitejai būs eh, savs atzinums par apturēšanas mehānismu. Mēs to vēl neesam apsprieduši, bet es aicinu Lībe komiteju arī apsvērt šī aspekta iekļaušanu. Tātad tā kā šis pasākums ir universāls, tas nav, tas neatiec tikai uz katru konkrēto valsti, tas attiec uz visām valstīm, kas vēlas bezvīzes režīmu ar Eiropas Savienību, tādā gadījumā tam visam ir jābūt saistītam ar objektīviem, izmērāmiem rādītājiem. Un ārlietu komiteja jau gadiem aizstāv šo pozīciju ka, eh, teiksim, visos eh, nolīgumos ar trešajām valstīm ir iekļauta tā saucamā cilvēktiesība klauzula. Mēs uzskatām, ka demokrātija, tie, tiesiska valsts, cilvēktiesības, tie visi ir aspekti, kas ir jāiekļauj divpusējos nolīgumos arī attiecībā uz bezvīžu režīmu ieviešanu. Runājot par šīm četrām konkrētajām valstīm, iespējams, ka tur mēs varētu runāt par lap nolīgumiem un arī citiem nolīgumiem, kas parakstīti ar šīm četrām valstīm, piemēram, ko parakstīja Startautiskais valūtas fonds. Un tātad es mēģināju jūs informēt par to, kāda būs ārlietu komitejas nostāja. Uh, Proti mēs vēlamies, lai apturēšanas mehānisms ņemtu vērā ne tikai migrācijas riskus, bet arī ārpolitikas aspektus, proti, ka turpinās reformas. Proti, lai mēs nodrošinātu to, ka mūsu ārpolitikas mērķi arī tiek īstenoti un sasniegti, un ka tos neapiet kaut kādā veidā. Paldies, Sāviša Vaļska kungam. Tagad Banīkungs. Paldies. Pirmām kārtām vēlos pateikties Agostīnam par brīnišķīgiem grozījumiem šai ļoti kvalitatīvajā atzinumā. Mm, paldies referentam par darbu. Uh, Uh, šis te atlikšanas uh, instruments ir ļoti būtisks elements um, jau kādās uh, sarunās par, par um, vīzu režīmu atvieglojumiem un piekrītu, ka mums ir jāatbalsta arī deleģēts akts kā tālākas lemšanas metoda. Mm, ir jāgarantē parlamenta agrīna iesaiste tālāku lēmumu pieņemšanā un um, visādā ziņā atbalstām turpmāku progresu. Mums ir jāpatur prātā, ka jau kādiem izvirzītajiem kritērijiem ir jābūt skaidriem, precīziem, un par to domājot, mums ir eh, jāceras arī par eh, tādu vienlīdzīgu, nediskriminējošu attieksmi. Atcerēsimies, ko Jaceks Sarušs eh, Vaļskis mums vēstīja Tas ir būtiski, bet tā tajā pat laikā jāatceras, ka eh, ko tad mēs īsti prasām no eh, valstīm, eh, gatavojot vīzu režīma kādu liberalizāciju, atsevišķi risinājumu, atsevišķas prasības, piemēram, tiesiskuma mm, nodrošināšanas jomā viena lieta ir tas, ko mēs prasām, bet otra lieta ir tas, kā mēs paši izskatāmies, ko mēs paši spējam uh, uzrādīt un demonstrēt. Un šai ziņā uh, daudzi trūkumi ir, ir vērojami un joprojām nav novērsti šeit pašmājās. Um, valstīs ir lielākas vai mazākas problēmas tieši ar, ar tiesiskuma deficītu. Un visbeidzot, ir būtiski uh, virzīties uz priekšu ar raitā tempā. Uh, jo zinām, ka uh, lēmumi par vīzu režīmu liberalizāciju ar Turciju, Kosovu, Ukrainu, arī Gruziju ļoti iespējams uh, tiks uh, pieņemti tikai rudenī. Un tagad šāds signāls mūsu partneriem, it īpaši mūsu draugiem Gruzijā un Ukrainā, um, ka mēs esam lūk spēruši soli uz priekšu, ka Lība ir apstiprinājusi šo atlikšanas mehānismu tas tiktu ļoti novērtēts. Un visbeidzot, ja vien tas būtu iespējams, um, par uh, grozījumiem uh, laikā līdz 22. jūnijam, vai tomēr nevarētu tā kā mazliet saraut, un uh, mēs Libe varētu balsot mazliet ātrāk tā, lai gala balsojums varētu notikt plenārsesijā jūlijā. Eh, un lai ar visu, vis, visiem balsošanas darbiem būtu tikuši galā vēl pirms vasaras brīvdienām. Paldies, eh, Zdorovska kungs. Paldies. Vēlos sacīt Luko. Paldies referentam par brīnišķīgu ļoti labi sagatavotu atzinumu. Eh, tiešām kvalitatīvi paveicis darbs. Paldies līdzreferentiem, kas arī piedalījās un nesautīgi strādāja. Mani uztrauc lūk kas. Redziet, vilciens jau ir izkustējies, un tagad mēs sākam prātot, ka stopkrāns nav slikta doma, ka tāds tā kā darētu. Uh, Redziet, pirms vispār tiek runāts par vīzu režīmu liberalizāciju ar kādu valsti, ir jāpārliecinās, ka tiek izpildīti visi kriteriji. Tad nebūs tādā panikā pēkšņi jādomā, kā un kur iekļaut šajā nolīgumā šo te stopkrānu, šo avārijas bremzi drošības riski un apdraudējumi ir, ir realitāte, tie var mūs piemeklēt eh, kurā katrā brīdī, un eh, tāpēc eh, šāds atlikšanas mehānisms ir, ir, ir pamatots, pamatot leģitīma prasība. Bet katras valsts situācija ir atšķirīga. Nu, paraudzīsimies, piemēram, uz Kosovu. Kosovas valsts piedarīgie kopš 13. Eh, gada, nu, mm, ir, ir iekļaujami riska grupā, ir eh, mm, nepieļaujami augsts eh, risks, ka viņi pieprasīs pātvērumu. Tā tas ir Čehijā, tā liecina mūsu statistika, tā liecina vācu kolēģu statistika. Mm, Kosovas valsts piedarīgie vēl ar vecajām Serbijas pasēm uh, kas tādi īsti, īsti kosovieši nemaz nav, ir, ir īpaši izceļās tieši noziedzības statistikā. Un, lūk, par to es īpaši uztraucos. Turcija. Šeit mūs mudina pātrinātā kārtā izskatīt visas uh, visas lietas ar Turciju, jo būs taču šis, šī avārijas bremze un ka tagad nevajag šeit eh, pārspīlēt. Bet redziet, noraujot šo stopkrānu, iedarbinot šo avārijas bremzi, problēmas īstenībā tikai sākas. Un tas eh, nav mm, patīkami politiski, tas nav patīkami arī citu apsvērumu dēļ. Izrādās, ka šī bremzes eh, nospiešana mm, gaidīto rezultātu nedod, tāpēc uh, mūžsano patiesību ir vērts atgādināt profilakse un tikai pēc tam uh, avārijas uh, situācijas kaut kādu novēršanu. Paldies uh, referentam. Vārds, bet uzklausīsim Galegoda Silvas, Silvu komisijas DigiHome pārstāvi. Paldies! Liels paldies referentam, paldies komitejai par to, ka šo jautājumu skatā prioritārā kārtā. Paldies par ziņojumu, ar kuru šodien varam iepazīties. Paldies par atbalstu komisijas centieniem, ko ir izrādījis referents un, un mm, vairāki jūsu komitejas locekļi. Tātad šeit tā doma bija izveidot elastīgāko atlikšanas mehānismu, kas būtu elastīgāks par, par tiem, ko esam pazinuši līdz šim brīdim. Komisija pieņem zināšanai arī jūs iesniegtos grozījumus, to starp priekšlikumu iekļaut papildu kritērijas, mm, kā, kā kritēriju atlikšanas iedarbināšanai minot apdraudējumu sabiedrības drošībai. Uh, Par dele, deleģētiem aktiem komisija piedāvā tā ļoti precīzi me, ķirurģiski grozīt šo te atlikšanas mehānismu. Šobrīd ir paredzēts izstraušanas akts kā, kā šis tālākas lemšanas instruments. Bet, nu, jā, nu, nav, nevar noliekt, ka līdz likumdevēji ir, ir kompetenti lemt un, un prasīt, lai uh, Uh, tiktu lietoti vai nu deleģētie vai īstenošanas akti. Visbeidzot par um, atskaitēm, par statistiku, par mm, šādām lietām, jā, tas ir ļoti svarīgi, kā referents jau norādīja vīzu tātad režīma atvieglojumu kaut kāda atsaukšana, apturēšana ir ļoti nopietnas solis. Uh, Eh, kas būtiski ietekmē uz, uz ļoti ilgu laiku mūsu attiecības ar attiecīgo valsti, tāpēc pirms šāda lēmuma pieņemšanas ir, ir septiņreiz jāpārliecinās, ka, ka visi dati atbilst patiesībai, ka ir, ir tā kā izskatās, ka ir neapgāžami pierādījumi tam, ka, ka, kas liecina par to, ka šāds solis ir jāspēr. Un eh, paldies īsāk sakot eh, par, par to, ko esat paveikuši. Paldies, Galenas da Silvas e, kundzei, tagad vārds Nīderlandes prezidentūras pārstāvē. Paldies, paldies e, priekšsēdētāji, esiet sveicināti, cienījamie komitejas lība locekļi. E, padome mm, ir gandarīta par Dievs Demēras sagatavoto atzinumā. Es, esam runājušies arī ar ēnu referentiem, ar atsevišķiem jūsu komitejas locekļiem, un varam tikai pozitīvi izteikties par, par to, kā esat strādājuši. Padome arī gluži nesen pieņēma savu pozīciju par, par šo pārskatīšanu. Tāpat arī atbalstījām komisijas priekšlikumu, kurā pievienojam pāris papildu punktus, uh, paužot tādā veidā dalībvalstu vēlmi spēcināt atsevišķus punktus, vienkāršot citus punktus, padarot šo mehānismu elastīgāku, tāpat arī šeit iedibināt sasaist ar sabiedrisko kārtību, mm, ka nav pieļaujams tās apdraudējums. Vairākas valstis norādīja uz, uz šo te ceļa karti, ka tur būtu jāiekļauj specifiski kritēriji, kur izpilde tiktu vērtēta. Tātad eh, ik gadu mm, Araks valstis arī norādīja, ka mm, tātad mūsu partneru valstī neizpildot kritērijas ir obligāti jāsako mm, tātad pa, īslaicīgam, eh, īslaicīgam šīs liberalizācijas apturēšanai, teiksim, uz sešiem mēnešiem. Uh, Tātad eh, runāt par Grūziju, Ukrainu, Kosovu un Turciju. Eh, bija valstīm arī vēl šādas tādas citas prasības, kuras šobrīd vērtējam, bet tagad galvenais ir tātad parlamenta pozīcija. Mūsu galvenais mērķis ir eh, ātri, raiti noturēt trialogu, lai mēs varētu jau iet uz priekšu. Paldies, Kalīkundze! Un, nu, atgriežamies pie referenta, Dievs Demeras kungs vārds jums. Paldies! Paldies priekšstādātājiem! Tiešām ir izskanējuši jauni eh, komentāri, eh, tas ir vērtīgs pienesums šī eh, mums, šī atzinuma autoriem. Paldies jums par to! Nu, bet par visu pēc kārtas. Tātad, paldies par komentāriem. Tie mani ārkārtīgi interesē īpaši tas, ko kolēģis pašā sākumā sacīja par šo apusējības eh, principu, principu dots pret dotu. Um, mm, tiešām tas ir, eh, tas ir mūsu visu mērķis, tas ir mūsu visu princips, un šai ziņā kolēģi varat neraizēties, eh, tieši to arī prasīsim. Tāpat arī paldies kolēģiem, kas īpaši iestājās par deleģētiem aktiem mēs kā līdzlikumdevējs tas mums ir nepieciešams. Atcerēsimies kopienu tiesas neseno lēmumu. Un tālāk. Tātad pieņemu zināšanai kolēģu paustu atbalstu komisijai un eh, jāpiekrīt arī uh, Kristīnai. Protams, eh, deleģēti akti ir, ir, ir domāti, lai tos lietotu, lai tos liktu lietā. Un neapšaubām mēs principā iestājamies par cilvēktiesību ievērošanu trešajās valstīs. Uh, par cilvēku, tād, par tādas cieņpilnas, cieņpilnu attieksmi pret, pret tik vienu, un uh, tā ir mūsu kategoriska prasība, šeit nevar būt nekādas uh, atlaides. Tālāk, uh, mans dārgais draugs Val, Valnīkungs uh, man te veltīja labus vārdus. Nu, es drīzāk um, vēlos jums pateikties par um, atbalstu deleģētiem aktiem, kas uh, ļauj parlamentam tā pacelties spārnos un, un, un uh, patiesi savu, savu, savu pilnas kompetences robežās mērā izpausties. Uh, un par eh, nu, tādu nediskriminējošu attieksmi, objektīvu attieksmi pret eh, šīm partnervalstīm, vai tā būtu Gruzija, Ukraina vai Turcija, eh, arī tam piekrītu. Tāpat arī mm, pieņem zināšanai aicinājums iet uz priekšu raiti, bet to jau mēs darām. Es tiku nozīmēts par referentu burtiski pirms nedēļas, un paskatieties, cik tālu jau esam tikuši Tāpat arī paldies manam draugam Tomasam par laipnajiem vārdiem. Tiešām tavas, tavas metaforas tur par stopkrāniem un avārijas bremzēm bija kā mūzika manām ausīm. Tiešām nevajag visu sarežģīt paturēšu prātā to, ko tu sacīji par Kosovu. Jā, nu, situācija tur ir eh, sarežģīta. Tāpat arī ir jautājums par statistikas datu uzticamību, pietiekamību. Turcija, nu, Turcija tā ir, tā ir, eh, tas ir tāds mūžīgais jautājums. Un, protams, paldies eh, tātad komisijas pārstāvēji, Digi Home pārstāvēji kas eh, tā ārkārtīgi diplomātiski pauda savu pozīciju. Komisijas nostāja deleģēto aktu jautājumā tā tad mums ir labi zinām, un šajā situācijā uh, nav izņēmums. Atcerēsimies 16. jūlija uh, eh, kopienu tiesas uh, nolēmumu, un ko tobrīd teica Cecilija Malmstrēma komisāra, ka nu, tagad komisijai nāktos piekāpties. Uh, Bet izskatās, ka, ka šie komisāras vārdi ir izskanējuši tukšā. Komisija turpina savu veco politiku. Visādi citādi jā, jāatgriežas pie uh, statistikas kvalitātes jautājuma. Un uh, ar, ar, šo, ar komisijas pārstāvi mūsu sadarbība vēlaži ir bijusi ļoti konstruktīva. Um, un tam, ko mēs te veidojam, šim atlikšanas mehānismam ir jābūt uh, tādam efektīvam, praksē labi lietojamam. Um, sabiedriskā drošība um, ir, mehānismam ir jābūt tādam, kas uh, nav tā unikāli uzbūvēts un, un spēja reāli darboties tikai attiecībās ar vienu valsti. Tam ir jābūt piemērojamam uh, attiecībās ar jebkuru no partneru valstīm. Un visbeidzot, paldies visiem par atbalstu. Paldies Diezam Demēras kungam. Grozījuma iesniegšanas termiņš 22. Eh, jūnijas, pusdienlaiks, balsojums komitejā Libe. Piedodiet, piedodiet. Es eh, pašu svarīgāko atstāju uz pašām beigām. Sarjušs Voļskis, eh, kolēģi, piedodiet aizmirsu komentēt jūsu sacīto. Neapšaubāmi paturēsim prātā komitejas afet pozīciju. Mēs katrā ziņā piekrītam, ka šim atlikšanas mehānismam ir jābūt tādam, kas, kura iedarbība tiek izvērtēta. Jā, tā tad 22. jūnijas pusdienlaiks termiņš grozījumu iesniegšanai. 12. jūlijas eh, balsojums Libē. Nu, lūk. Paldies visiem, kas piedalījās šajā sarunā. Eh, varam ķerties pie nākamā punkta. Septītais punkts. 7. jūnijā šajā gadā komisija uh, pieņēma ziņojumu par tādā to migrācijas kompaktu, tātad uh, iniciatīvu kopumu un uh, migrācijas ārējo dimensiju. Aicināsim komisijas pārstāvi Lionello Kapriči. Viņš komisijā, eh, komisijas ārējās darbības eh, dienestā, tātad eh, citas starpā atbild arī par migrācijas lietām. Un paturēsim prātā, ka šis, šis ziņojums ir, tā teikt, ārēju dimensiju, šeit arī afeta mm, kolēģi tika aicināti piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Tā kā, nu, Gabrīčī kungs, vārds jums. Thank you, Chairman. Priekšsēdētāji pateicos. Cita starpā jūs teicāt, ka es esmu komisijas pārstāvis no Eiropas ārējās darbības dienas, bet ar sirdi es joprojām esmu komisijā, jo no komisijas tur ierados. Un jebkurā gadījumā šo darbu mēs veicam kopīgiem spēkiem gribētu pirmām kārtām teikt, lūko, jūs visi esat saņēmuši šo paziņojumu, cerams, esat ar to arī eh, iepazinušies, tāpat arī preses pakotne ar preses dokumentiem, kas domāt presē esat saņēmuši, un kas šai paziņojumā ir ārkārtīgi svarīgi. Ir svarīgi, lai eh, padomu to apstiprinātu. Ārkārtīgi svarīgi, lai valstu un valdību vadītāji varētu apstiprināt uh, visus šos ierosinājumus. Kas ārkārtīgi svarīgi uz šajā paziņojumā iekļautajām vēstīm ir Lukas. Divas sadaļas. No vienas puses nepieciešams atkārtot šos konceptus pašos pamatos, ko esam izmantojuši jau līdz šim, bet vēlamies, lai šīs koncepcijas tiktu atkārtotas tagad valstu un valdību valdītāju līmenī. Tas ir princips, eh, ka, lūk, risinam eh, migrācijas ārējā, ārējo dimensiju. Un otra daļa, ja otra puse, ir ceļa noguldināšana spēcīgākai ES klātbūtnei šai jomā ārējā dimensijā, aicinot dalību valstis vienlaicīgi arī līdzdarboties, jo mēs, protams, zinām, ka viena, viena, vienas puses spēkiem to paveikt nav iespējams. Nu, lūk, tātad divas tādas uh, puses divi tādi milzu aspekti. Par koncepcijiem un principiem runājot, visus tos iekļaujam šai paziņojumā, viens no tiem ir ļoti pamatīgs, um, tas svarīgākais, respektīvi, lai ko darām trešajā dimensijā sadarbojoties ar trešām valstīm, tam jānotiek partnerības izpausmē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam aprobežoties um, savā vēstījumā, ar kaut kādiem tādiem striktiem elementiem par atpakaļ uzņemšanu atpakaļ nosūtīšanu. Visas šīs migrācijas debats, protams, sākās ar to, ka jāslēdz šādu nolīgumu tieslietu un iekšlietu ministru līmeni, un viņi, protams, pamatot pievētā, pievērsās šī, šai dimensijai. Bet visā šajā vēstījumā ar trešām, saziņā ar trešām valstīm mēs nedrīkstam tomēr teikt, lūk, jūs kaut ko dabūsiet, ja uzņemsiet atpakaļ iedzīvotājs, vai mēs jūs kaut kādā veidā sankcionēsim, ja jūs šos cilvēkus neuzņemsiet. Nē, galvenais šādā sadarbībā ir partnerība ar trešām valstīm. Nepieciešams, lai šīs valstis mums patiešām palīdz migrācijas problēmas risināšanā, ļoti labi zinot, ka nereti trešās valstis, kurām mēs lūdzam būt atsaucīgam atpakaļ uzņemšanas jomā arī pašas, nereti piedzīvo diezgan spēcīgu spiedienu migrācijas ietvaros. Nu, te varu minēt kaut vai Tunisiju. Mm, tāpēc mm, nu, ļoti pamatīgi sarunās ar Tunisiju par atpakaļ uzņemšanu, neaizmirst, ka Tunisija pati piedzīvo migrācijas spiedienu, pie viņiem ir apmēram viens miljons bēgļu no Lībijas, piemēram. Nu, tas, var sakot, nav viennozīmīgi. Tas, ko darām kopā ar trešām valstīm, nedrīkstam rīkoties tikai konkrēti savu interesu vārdā. Nē, mums ir jāveido reāla partnerība tā, lai migrācijas plūsmas varētu pārbal, pārvaldīt. pamatojoties uz jau pastāvošo po politisko dialogu. Otrs elements, kas atkārtots paziņojumā, ir tieši mani minē, manis minētā visaptverošā pieeja, visas sviras, ko jāizmanto šādā divpusējā politiskā dialogā. Ko ar to domājam? Nu arī ļaujiet man minēt Tunisijas piemēru. Tunisija ir valsts, kas izmanto kaimiņu attiecības politiku. Tā ir, ar to ir noslēgts asociācijas nolīgums, tāpat arī rīcības plāns izstrādāts. Tā ir valsts, kas atrodas arī brīvās tirniecības eh, zonā par attiecību uz rūpniecības precēm. Un tātad mēs varam spriest ne tikai par atpakaļ uzņemšanu, bet par migrācijas plūsmu pārvaldīšanas kopumā, tāpat laikā apspriežot arī valsts pašas problēmas. Un līdz ar to mūsu rīcībā ir visa šī platforma, jau pastāvošā platforma kuras ietvaros varam spriest par tirzniecību, lauksaimniecību, drošības lietām, tiesiskumu, 360 grādu plašumā dialogu varam ar viņiem risināt. Un ja šai divpusējā dialogā ir atsevišķi elementi, ko Eiropas Savienība var dot, tāpēc, ka tā ir ES kompetence, nu, piemēram, lūk, Open Sky, jeb atklāto debešu nolīgums ar Tunisiju, kas ļautu, piemēram, zemcenu no avio kompānijām no Eiropas uzlabot turismu šai valstī, līdz ar to piedāvājot valstī investīcijām. Nu, tas būtu tā kā tāds mudinājums, nu, burkāns viņu priekšā, uz ko tiekties un tas ietilptu kopienas kompetencē, jo šīs atvērtās debetas pilnīgi noteikti ir kopienas kompetence, bet esam jau redzējuši, ka šāda veida motivācija vien nepietiek. Ja vēlamies padziļināt šo sadarbību. Un tāpēc um, paziņojumā skaidri un gaiši arī pateica, ka arī dalību valstīm pašām ir jālīdzdarbojas šai pasākumā. Uh, dalību valstīm nereti ir divpusējas, visai vēsturiski privileģētas attiecības ar vienu otru no šīm valstīm, un šādos gadījumos nevaram neapvienot centienus. Ja dalība valstis Eiropā izjūt tiešāku ietekmi no nelegālās migrācijas, kas plūst no atsevišķām trešām valstīm, tad tādā gadījumā tās nevar arī paredzēt, ka tās vienkārši izmanto šīs zilās debases, deb, debates, zilo karogu un atvērto debešu ideju, lai visu nolīdzinātu. Ir jāstrādā pilniem spēkiem. Jāsaka, mums tiek piedāvāt unikāla iespēja, izmantojot migrācijas jautājumus izmantot šo Lisabonas līguma ietvaru burtu un garu. Trešā lieta, kas arī ietilpst paziņojuma pirmā pusē un saistīta ar koncepcijām, par ko runājam tajā, ir tā tad lūk šī partnerība, holistiskā pieeja un kopīgiem spēkiem uh, darbību, ko veic iestādes un dalību valstis ar, kopīgi, ar konkrētiem rezultātiem. Otrā lieta, kā jau teicu, ir ceļa noguldināšana tālākai ES līdzdalībai un ieguldījumam migrācijas jautājumu risināšanā. Un to mēs saucam par Eiropas investīciju plānu. Respektīvi vēlamies teikt, ka nedrīkst aizmirst nepieciešamību risināt problēmu ar jau esošajiem sadarbības instrumentiem, klasiskā atti palīdzība attīstībai. Nu, varam to mēģināt palielināt, varbūt dalībvalstīm izdodas rast papildu līdzekļus. Tātad, lūk, lai būtu šī klasiskā palīdzība attīstībai. Bet ar to vien, protams, nepietiks ar to vien nevarēs atrisināt vidēji termiņa un ilgtermiņa problēmas, ar ko valstis sastopas, jo pastāv tāda tendence atsevišķās šajās valstīs un īpaši dažās no tām Lejas Sahāras reģionā ka tās faktiski kļūst arvien nabadzīgākas. Nabadzība blēšas plašumā, un tas tāpēc rada tālāk migrāciju, kas, protams, nozīmē, ka jābūt vidē termiņa, ilgtermiņa kapacitātē rīkoties un rēģēt uz šo situāciju arī no Eiropas Savienības puses. Palīdzot eh, šīm valstīm veidojot sociāli, ekonomiski dzīvot spējīgus, pastāvēt spējīgus partners, tādus partners, kas var mm, īstenot savu suverenitāti, pārvaldīt savus robežus un tā tālāk un tā joprojām. Un šajā kontekstā sapru, ir vajadzīgs šis investīcija plāns, kas nozīmē, lūk, ne tik vien šī, šie līdzekļi sadarbībai, bet jāiet ar tālāk, ir jāveido tiešām šais valstīs tāda investīcija vide, kas būtu dzīvot spējīga, tā lai starptautiskās finanšu institūcijas varētu arī līdzdarboties. Tas ir milzīgs uzdevums Eiropai un ir tīpaši Āfrikā. Ja redzam, ka arī Eiropā savu pašu interešu vārdā jāsaka, ir nu, zaudējusi ietekmes zonu, salīdzinot ar Ķīnu, piemēram. Bet, nu, kā jau teicu, vidēja termiņa, ilgtermiņa vīzija, strateģisks redzējums attiecībā uz mūsu partnerību, um, tīri sociāla ekonomikas kontekstā raugoties, nu, tas ir tas, par ko runājam šai otrā daļā. Un šī joma būs jātīsta tālāk. Bet, nu, jāsaka, to ārkārtīgi svarīgi atminēties, un bez šāda elementa mums nebūs iespējams mainīt tās tendences, ar ko sastopas um, trešās valstis, un jāsaka, visa šī um, negatīvā tenden negatīvās tendences varētu vēl tikai pastiprināties. Eh, viens, divi, trīs tūkstoši nelegālo migrantu ikdienas, kas ierodas Eiropā, bet neaizmirsīsim, ka šī globalizētā pasaule beigu beigās rada apmēram 60-80 miljonus eh, bēgļu kopumā. Nu, noslēgumā pēdējais punkts, kas iekļauts šai paziņojumā, un tur runāts par ES atbildību. Startautiskās sabiedrības priekšā kur mums jāuzņemas vadošā loma tās vadīšanā. Jāpadara līdz ar to sabiedriskās, eh, starptautiskā sabiedrības var balsts daudz skaļāka. Tas attiecas arī uz ANO samitu, kas paredzēts septembrī šogad. Tas norisināsies paralēli ASV Obamas iniciatīvas bēgļu jautājumos īstenošanai. Nu, šķiet, ka esmu izteicies jau pietiekami ilgi, tagad labprāt atbildēšu uz deputātu jautājumiem. Paldies, Kabrīčī kungs! Tālāk došu vārdu pirmajam runātājam, kur uzvārdu neprotu izrunāt, no DJ Home. Um, um, Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, gribēju papildināt, lai Nelo teikto, jo šis paziņojums tiešām ir tāds kopējs komisijas un ārējās darbības dienesta darbs. Pārste, pārstāvu DJ Home Un jāsaka, mēs šo paziņojumu uzskatām par ārkārtīgi savie, m, mm, svarīgu, saka Busjakievičs kungs. Nu, divi tādi elementi. Pirmām kārtām turpināmība. Tas savā tekstā izmanto daudz ko no tā, ko esam jau paveikuši, gan iekšēji runājot, gan arējā dimensijā. Esam um, iz, izstrādājuši tālāk atsevišķas pieejas attiecībā uz trešām valstīm Nu, varbūt tas nav bijis tas pats efektīvākais veids, eh, kā nonākt pie pašreizējās situācijas, bet, nu, jāsaka, nesākam arī no nulles. Esam izstrādājuši tādu globālu pieeju migrācijai, mobilitātei kā tādai, centāmies izveidot tādus kā pakotnes dokumentu kopumus, piemēram, attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas līdzekļiem, vīzu atvieglojuma nolīgumiem, partnerību nolīgumiem un tam līdzīgi. Esam jau spēruši zināmus soļus, Un, kā jau teicu, izmantojam dažādu līmeņa, augsta līmeņa dialogus. Tie tikuši organizēti pēdējo pāris mēnešu laikā, tāpat arī valetes samits spēlējas lomu. Un tad, izmantojot šos elementus, mēs cenšamies nonākt pie tās efektīvās virzīšanās uz priekšu. Un tāpēc lielākā daļa šī paziņojuma veltīta šim kompakta koncepcijas jautājumam, migrācijas partnerībai. Migrācijas partnerība mūsu acīs ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem jautājumiem. Respektīvi, migrācija ir mūsu ārējās darbības pašā centrā. Nu, līdz šim tas varbūt ir noticis tā sadalīti pa sektoriem. Esam izmantojuši atsevišķus instrumentus, piemēram, DJ Home e, ietveros sadarbībā ar trešām valstīm, bet tagad paziņojumā skaidri un gaiši aizstāvēta šī visaptverošā pieeja. Un tiek runāts par to, ka jāizmanto visi politikas instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Otrs ļoti svarīgais jautājums ir partnerība ar trešām valstīm. Tas ir tāds kopīgs darbs, kopīgiem spēkiem jāstrādā, um, jāuzņemas atbildība. Un, protams, Eiropas Savienības puse ir gatava to darīt, bet mēs tāpat laikā vēlamies um, redzēt atsaucību arī no trešām valstīm. Kas beidzot? Tāpat ir svarīgi dalību valsts iesaistīt šajā darbā. Nevar būt tā, ka to dara tikai es. Es Nu, gan tāpēc, ka šeit es pietrūkst kompetenci, gan arī tāpēc, ka arī attiecības dalībvalstīm eh, nereti vienai otrai ir ļoti labas ar šīm trešām valstīm. Atsevišķām dalībvalstīm līdz ar to tiešām ir vienkārši tāda privileģēta piekļuve šīm valstīm, un Eiropas Savienībai šādā gadījumā nav tik spēcīgas pozīcijas. Tāpēc mums ir jāapvieno spēki, jādarbojas saskaņoti un jābūt, eh, jārunā vienā balsī. Runājot par migrācijas partnerību vēl pilnīgi noteikti papildus migrācijas komponentei šeit ietilpst arī cita veida aspekti, ko vēlamies parādāt, parādāmies arī, parādīties arī no DJ Home eh, aspekta, gan, piemēram, attīstība, palīdzība attīstībai, eh, tirzniecības jautājumu un citas lietas, kas svarīgas trešām valstīm. Bet, protams, ka, lai to visu noskaidrot, mums pirmām kārtām nepieciešama trešām valstīm runāt un uzklausīt viņus, lai saprastu, kāds ir viņu intereses. Uh, Trīs īstermiņa mērķi iekļauti šai partnerības paziņojumā. Pirmkārtām dzīvību glābšana, eh, migrācijas sadarbība, atpakaļ uzņemšana un tāpat laikā arī trešo valstu prētoties spējas veicināšana, un tas attiec uz tām valstīm, kas, piemēram, ir bēg, migrācijas tranzīta valstis, un kurās šobrīd ļoti daudz bēgļu atrodas un jāuzņem šobrīd bet tāpat laikā ilgtermiņa mērķi, protams, ir apkarot šo migrācijas plūsmu cēloni pašā saknē. Un tad, protams, arī finanšu līdzekļi nenoliedzam nav mazsvarīgs jautājums. DG Home kontekstā mēs nevaram īpaši daudz ko šai lietā panākt. Šie līdzekļi pārsvarā nāk no attīstības puses. Bet tāpat laikā mm, ir svarīgi, lai mēs šai paziņojumā par to arī runājam, ar cerību, ka tādā veidā dosim savu ieguldījumu šai efektivitātes veicināšanā. Geogrāfisko skatu punktu apskatot, ierosinām atsevišķas prioritāras trešās valstis, bet tas, protams, nenozīmē, ka atteiksimies no sadarbības ar citām trešām valstīm, kas šeit konkrēti pieminētas netiek. Nē, vienkārši vēlamies pievērsties atsevišķām konkrētām valstīm. Tāpat eh, vēlamies pievērsties šim centrālajiem vidusjūras bēgļu maršrutam, tāpēc šeit minēt šīs piecas valstis kas ir tranzīta valstis un arī izcel, bēgļu izcelsmes valstis, bet kā, kā, kā jau teicu, gribu uzsvērt, ka tas nenozīmē, ka mēs ignorēsim citas trešās valstis vai atteiksimies no sadarbības, kas jau izveidot līdz šim. Protams, ka tagad komisija kopā ar Mogherīnī kundzi un ārējās darbības dienestu izstrādās mehānismus, uh, kas ļaus vispirmām kārtām iekšēji konstatēt, kā varam mobilizēties, organizēties, kā varam veidot šādu e, jēgpilnu sadarbību. Tāpat skatīsimies, kur atbildība ir kopīga, kas notiek no trešo valstu puses. Nu, un tad pēc tam, nu, lūk, dosimies pie šīm valstīm. Tāds būs mūsu sadarbības gars. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Nu, tad tālāk turpinām diskusijas. Lauristīnas kundze pirmā izteiksies, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums par to, kā praktiski šis kompakts varētu tikt īstenots. No vienas puses, kāds mehānisms pastāv, lai uzraudzītu līdzekļu izmantošanu uz vietas? Kādā veidā tiks nodrošināta informācija par to? Jo esmu dzirdējusi paustas bažas nu, piemēram, no pārstāvjiem Turcijā, kas pārstāv demokrātisko spēkus, lai nu kas no tiem tur palicis, un viņi ir visai nobežījušies par to, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi, vai tie nonāk atbilstīgajās uh, rokās, jeb tiek izmantot ļaunprātīgi kaut kur iebāzt kabatā. Un otrām kārtām, kāda tad ir tehniskās palīdzības dimensija visam šim kompaktam, jo, ja vēlamies panākt kaut kādu ietekmi, Nu, tad eh, es domāju, ka pieredze, ko esam piedzīvojuši dažādās pasaules daļās ar aģentūru darbu, ir tāda, ka tehniskā palīdzība vienmēr ir bijusi nepieciešama. Vai tā ir iekļauts šai kompaktā? Un vai šeit ir iekļauts arī kāds izglītības elements, informēšanas elements, cilvēku resursu jautājumi? Nu, pastāstiet mazliet vairāk par šo praktisko īstenošanas pusi. Paldies! Tālāk Bjorkas kundze. Liels paldies! Domāju, ka tieši tāpat kā tas attiecas uz bija iepriekšējo debašu kontekstā uz bezvīzu režīmu īstenošanu, rodas iespējas, ka faktiski vienīgais, ko es vēlas panākt, ir apturēt bēgļu plūsmu uz Eiropu. Un tāpēc esam nobažījušies par visu šo kompaktu un ēs un Turcijas darījumu šķiet, ka izmantojam visus ārpolitikas līdzekļus un svirus, lai apturētu migrantus pie mūsu durvīm. Attīstības palīdzību, tirzniecības politiku, nu tas ir, manuprāt, vienkārši apkaunojoši. Nu, šī doma, ka mums jāslēdz nolīguma trešām valstīm, doma jau laba, bet vai tad tas ir tas, ko ierosināt šai paziņojumā? Nē, te tiek runāts tikai par to, ka mēs tagad, lūk, vērsīsimies pie diktatūrām un režīmiem, tā kā Eritreja un Sudāna, un tad viņus atbalstīsim. Faktiski tāds ārpakalpojums gandrīz tiek veikts robežu apsardzes jomā. Neies dalību valstis vienkārši vēlas veidot kaut kādus slēptus bēgļu uzņemšanas centrus kaut kur uz salām, tālu prom no viņu pašu robežām, uh, Nu, un tagad pat vairāk vēl, vēl pavisam šo bēgļu jautājumu vēlamies aizvirzīt prom mm, kāda cita rokās. Nu, rezultātā mēs būtiski dodam trumpus, trumpus to valstu rokās, kas labprāt īsteno šādus cietsirdīgus režīmus. Es domāju, ka plenārsēdē būs diezgan daudz politisko grupu, kas ļoti kritiski izteiksies par šo paziņojumu. Mums nekas tāds nav vajadzīgs. Nē, mums vajadzīgi ir risinājumi, kur pamatā būtu solidaritāte, tā lai mēs varam atvērtām rokām uzņemt bēgļus un Eiropa būtu atvērta vieta. Paldies! Paldies priekšādētāja saka Šlēnis kundze. Protams, ka nav nekādu šaubu, ka mums ir vajadzīgs plašs investīcija plāns Āfrikai. Mums ir vajadzīga visai plaša sadarbība ar šīm valstīm, bet, protams, ar visu šo programmu ir saistīts arī bažas. Tās centrā šobrīd ir kapacitātes palielināšana sadarbībai ar trešām valstīm, tā, lai tiem, kas dodas prom, bēg no kara un nabadzības, nebūtu iespēja ierasties Eiropā attiecības starp ES un trešām valstīm ir šobrīd pamatotas uz kaut kādiem nosacījumiem, kas, tos, pam, kas pašos pamatos iet pretrunā sadarbības koncepcijai. Te mēs runājam tikai un vienīgi par robežu pārvaldību, un tā nav attīstības sadarbība, nebūtu ne. Tādā veidā mēs neradām iespējas afrikāņiem uh, dzīvot, strādāt, samazināt nevienlīdzību. Gluži otrādi radām risku, ka šīs nevienlīdzības palielināsies. Tas, ko mēs sakām, lūk, visi līdzekļi tiek atņemti attīstības palīdzībai, un tad līdz ar to tiek ieguldīt vairāk robežu apsardzes kapacitātes veicināšanā. Kā iepriekšējā runātā teica, drīzāk tas tiešām ir tāds mēģinājums mūsu atbildību nodot kādam citam. Tāda ārpakalpojuma piesaistīšana, nodot šo atbildību kādam ārpus mūsu robežām, bet mums taču jāveido kopīgi risinājumi. Mēs to apņēmāmies darīt Eiropas migrācijas darba kārtības ietvaros. Ja būtu šīs saistības pildījuši, tad šajā situācijā nebūtu šobrīd attapušies. Paldies tālāk, Verēro Salāma kungs. Pateicos priekšsēdētāji. Nu, pirmām kārtām gribētu teikt, ka es esmu pastāvīgais referents, kas strādā pie humanās palīdzības sniegšanas jautājumiem attīstības komitejā. Un tāpēc tieši šādā rakursā arī interpretēšu uh, Um, šo jautājumu, tātad ies, iesaistot šeit attīstības komitejas viedokļus. Un atsevišķas bažas jau tika uzsvērtas, to darīja iepriekšējās runātājas. Pirmām kārtām vēlos uzsvērt, ka migrācija, protams, ir eh, ārējās darbības, Eiropas Savienības ārējās darbības pašā centrā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka Āfrika faktiski ir pie mūsu ārējām robežām. Nu, ne tikai tādā politiskā, bet arī tīri ģeostrateģiskā nozīmē. Tā faktiski ir mūsu kaimiņa attiecība teritorija. Un tāpēc visi šie nabadzības jautājumi un bruņotie konflikti, kas joprojām nav atrasināti, nozīmē tikai to, ka bēgļu plūsmas uz Eiropu neapstāsies, kamēr tam nebūs pielikts punkts. Ir simtiem miljoniem cilvēku, kas bēg no bada, bēg no kara. Un tāpēc migrācija un bēgļi jāskat ārējās darbības kontekstā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Otrām kārtām Šī partnerības pieeja ir vienīgais iespējams, iespējamais risinājums, vienīgā pieeja. Mēs nedrīkstam vienpusēji kaut ko uzspiest šīm valstīm, kaut kādu konkrētu politiku valstīm, no kurām nāk bēgļi. Mums problēma ir jārisina partnerības ietvaros, sadarbojoties ar šīm valstīm. Mums jāsaka, ka ir bažas attiecībā uz vairākiem aspektiem šajā paziņojumā. Pirmām kārtām mums ārkārtīgi grūti risināt attīstības politikas jautājumus, ja pamat, pašos pamatos izmantojam tikai un vienīgi kaut kādu nosacījumu politiku. Es nesaku, ka nosacījumiem nevajadzētu būt. Nē, arī attīstības politikā tādi ir iekļauti pirms nāk klajā ar kādu jaunu, nāk, tiek nakts klajā ar kādu jaunu priekšlikumu, tad vienmēr ir šādi nosacījumi, nu, piemēram, cilvēktiesības, eh, laba pārvaldība vai citas lietas. Uh, bet netiek runāts tik daudz par šādu politisku no nu, attieksmi valstīs, kas saņem šo attīstības palīdzību. Jo attīstības sadarbība nozīmē cīņu pret nabadzību, iespēju piedāvāšanu iedzīvotājiem. Un šeit par nosacījumu nevar likt saņēmēju valsts politisko nostāju. Tas pats attiec uz humanās palīdzības sniegšanu arī humanā palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz virkni principiem, vai nu tiem man maz jums jāatgādina šeit. Viens no tiem katrā ziņā ir neutralitāte un objektivitāte palīdzības sniegšanā. Un šie principi šķiet ir pretrunā ar jebkāda veida nosacītību. Bet lieta, ko es gribēju minēt, ir šis budžeta jautājums. Nu, būsim godīgi. Šobrīd piedzīvojam to, ka resursi tiek apkopoti, tā tas notiek Sīrijas plāna kontekstā attīstības fonda kontekstā, un līdzekļi ir visai ierobežoti, ja īpaši ņemam vērā šo problēmas apjomu, ar ko sastopamies. Jebkurā gadījumā komisija teica, ka lūk, rudenī tā nākšot klajā ar priekšlikumu par līdzekļu dubultošanu Eiropas strateģiskā investīcija fonda ietvaros, un tad varēšot lūt, izmantot papildus eh, eiro miljonus un tā tālāk. Bet ja jau tā būs, Bet, ja jau tas pat tā būtu, tad tik un tā šeit savs ieguldījums būtu jāveic dalību valstīm, un neizskatās, ka tas tā šobrīd notiktu. Un tad, ja nu būtu hipotētiski tāda situācija, kur mēs pēkšņi tomēr saņemam plašākus līdzekļus vai šāds priekšlikums, nu tad vismaz pusē vai pat vairāk būtu jānāk tieši no dalību valstīm. Un dalību valstu atbildi ir tieši tāda pati, kā to pieredzējām bēgļu krīzes ietvaros Un, ja tas tā, nu tad nākot nav visai daudzsološi. Āfrika ir milzīgs konkure, kontinents. Iedzīvotājs skaits tur pieauga. Un, ja attiecīgi nedubultosim un nedaudz kašosim mūsu centienus, tad mēs problēmas atrisināt nevarēsim, un mums pilnīgi noteikti nav pietiekama resursa šīs problēmas risināšanai. Un tas, protams, būs jautājums, kas būs jārisina arī ārpus šīs komitejas. Uh, Bet dalību valstīm ir jāizrāda apņemšanās, jo citādi mēs nekur nenonāksim. Paldies, tālāk ir kopkungs. <clears throat> Uh, Paldies, priekšādētāji. Domāju, ka visi šie priekšlikumi ir visai interesanti, nu tāpat arī komisijas piezīmes likās interesantas. Es vēlējos pievērsties pārsvarā jautājumam par līdzekļu izmantošanu. Un tam, un runāt par to, kā tiek mērīt šī izpaldi. Šis vārds izpildi, ja performance angliski vispār ir ļoti sarežģīts vārds. Īpaši runājam par tādām lietām kā magra, migrācija. Kā, piemēram, var vērtēt, kā mērīt rezultātus, ja parādās šādi papildus resursi vai resursi tiek izmantot un tam līdzīgi. Es gribētu zināt, ko vairāk par to. Es jāsaka, vienu otru no šiem terminiem uzskatu par visai interesantu. 90. 90. gados, kad biju migrācijas lietu ministrs, šādus terminus nedrīkstēju nemaz izmantot visu šīs pozitīvās, ne, negatīvās motivācijas. Mēs tagad runājam par to valstu apbalvošanu, kas vēlas uh, mums, eh, kas būs atsaucīgas, bet tāpat laikā mēs runājam arī par tādiem smagiem vārdiem kā sekas. Uh, Nu, gan drīz vai tajā laikā, kad mēs bijām tā valdība, kas, kam bija jāsoda pilnīgi visi, kas ne, izturējās ne, nelojāli pret valdību. Nu, es vienkārši domāju, ka mums kā tādā modernā pasaulē vajadzētu mazliet padomāt par, šim, par šo terminu izmantošanu. Bet, nu, labi, tā iekš, iekšējā politika. Bet tālāk, šī tiešā saistība starp legālo migrāciju un nelegālo migrāciju nu, vienmēr mūsu priekšā liek argumentu, ka, ja mēs palielinātu legāliem migrantiem iespējas ieceļot Eiropas Savienībā, tad tas pats par sevi samazinātu spiedienu, kas rodas nelegālās migrācijas ietvaros. Nu, jāsaka, mani tas nepārliecina, bet tiešām ir kādi fakti, kas varētu tad eh, mani pārliecināt par konkrētiem rezultātiem. Jāsaka, visai dikti šaubos par šādu konstatējumu. Un otrām kārtām, lai ko mēs arī veidojam, manuprāt, galvenais ir nodrošināt skaidrību, kāda ir mūsu pieeja. Vienalga, vai mēs runājam par atalgojumu, apbalvojumiem, sekām, sankcijām, kaut kādiem šajā gadījumā valstīm, individiem un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir vajadzīga skaidra valoda. Un reizēm Es pat īsti tā nesaprotu, vai nav tā, ka mēs nesam te kaut kur um, pazaudējušies visā šai vārdu burzmā, bet tāpat laikā realitāte uz vietas ir pavisam cita. Tas ir Vikstrom. Vikstrāms kundzei vārds. Jā, paldies. Jā, kad es klausos Kirkops kungu, tas man vienmēr iedvesmo. Jā, tātad arī šis humors, bet arī radošums un enerģija. Es domāju, ka tas ir ļoti liederīgi mums visiem. Ja mēs runājam par šo priekšlikumu, ir vienmēr jāatceras par kontekstu, kādā tas tika izstrādāts. Un konteksts ir tāds, ka pasaulē ir ārkārtas situācija. Protams, mums ir nepieciešams partnerības, sadarbība ar kaimiņu valstīm un tam līdzīgi. Bet jautājums, cik lielā mērā vai ir normāli, ka mēs domājam par to, ka mēs paplašinām robežas, ka mēs tagad tā kā noveļam visu atbildību, paņemam kā ārpakalpojumu to, ka kāds um, būtībā apsargās mūsu robežas. Tātad jautājums par to, vai mēs paplašinām šo Eiropas Savienības Turcijas uh, paziņojumu vai vienošanos, un tagad attiecinām to pašu arī uz Lībiju. Pirms dažām dienām Austrijas Tātad pirms desmit dienām Austrijas jaunais ministrs runāja par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu vienošanās ar Lībiju, bet Lībija ir pilnīgi neizdevusies, izjukusi valsts, ar ko mēs runāsim tur. Un pēc tam, kura būs trešā, ceturtā un piektā valsts, ar kuru tad mēs tādā veidā sadarbosimies. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs izlietojam šo naudu, arī vienošanās ar Turciju ietvaros. Tas ir vairāk nekā mēs atvēlam visai pasaulē kā attīstības palīdzību. Tā ir milzīga naudas summa. Un ja mēs to pašu sasolīsim arī visām pārējām valstīm, kāds tad paliks tas konteksts, kāds būs mūsu, kā mūsu uztvers? Arī šis jautājums par Eiropu kā cietoksni Manuprāt, šis priekšlikums mūs pavirzīs vēl soli pretīm Eiropas cietukaksnim, un es esmu ļoti nobežījusies par šādu tendenci. Ir svarīgi sadarboties ar kaimiņu valstī, bet, teiksim, kā ārpakalpojumu tagad lūgt, lai citi aizsargā un novērš šīs plūsmas, tas nebūtu pareizi. Jā, paldies. Priekšsēdētājs saka, Holmaier kundze. Jāsaka, ka komentāri nevienmēr ir konkrēti par dokumentu, par kuru mēs šobrīd runājam. Šķiet, ka mēs runājam par humanitāro palīdzību trešajām valstīm un to, kā Eiropas investīcija banka tur varētu iesaistīties. Es uzskatu, ka mums būtu jāinvestē vēl vairāk. Uh, jo ļoti daudzi cilvēki no šīm trešajām valstīm bēg tādēļ, ka tur ir tik smaga situācija, tādēļ, ka valsts atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī, praktiski nav policija, cilvēki nejūtas aizsargāti un tam līdzīgi nav šīs valsts struktūras. Un tas nozīmē to, ka mums ir jāinvestē šajās valstīs. Tātad lai pēc iespējas vairāk cilvēki paliktu savās izcelsmes valstīs, jo viņi tur redzētu perspektīvu un nākotni. Un es domāju, ka tas ir viens no komisijas mērķiem. Un tieši tādēļ es vēlētos, lai arī dalība valstis vairāk ieguldītu tieši humānajā palīdzībā un lai stabilizētu šos reģionus Āfrikas kontinentā. No otras puses, es domāju, ka ja es pareizi saprotu komisiju, tad viņi nevēlas izveidot Eiropu kā cietoksni, bet viņi vēlas novērst to, ka pilnīgi nekontrolēti plūst cilvēki uz Eiropas Savienību, jo ir skaidrs, ka arī dalība valstis nespēja tikt galā ar šādu cilvēku masu. Un Līdz ar to arī Eiropas Savienība no tā cieš un atrodas grūtā situācijā, ja Eiropas Savienības atsevišķās dalībvalstis nav spējīgas atrisināt konkrēto situāciju, tad tas nostāda arī Eiropas Savienību ehm, ļoti smagā situācijā. Protams, ehm, es domāju, ka visi Eiropas parlamentā piekrīt tam, ka vajag uzņemt ehm, tos cilvēkus, kam pienākas bēgļa status, ir tiešām jāstrādā arī pie legālās migrācijas idejas. Protams, ka mēs nevaram izvēlēties kaimiņu valstis vai tos, ar kuriem, kurām kaimiņu valstīm mēs īpaši sadarbosimies un kam mēs īpaši palīdzēsim. Bet, ja mēs atvēlam finanšu līdzekļus tādā gadījumā, tas ir jāatvēl vienkārši konkrētu reģionu stabilizācijai. Ja mēs tagad mēģinam ar Lībiju sadarboties arī šajā migrācijas jomā, tad jāsaka, ka Sahārā ir šie 1,5 miljoni, kas ir mēģinājuši šķērsot tuksnesi, lai vispār nokļūtu Lībijā. Un mēs nedrīkstam to ignorēt. Tātad šis te masu kaps nav vidusjūra, masu kaps būtībā ir Sahāras tuksnesis, jo tur aiziet bojā daudz vairāk cilvēku, lai mēģinātu nokļūt piekrastē. Un ir skaidrs, ka mums ir jāmēģina palīdzēt šiem cilvēkiem, bet nevis Eiropas Savienības teritorijā, bet viņu teritorijā šajos reģionos. Mums ir atbildība. Mums ir arī pietiekam daudz līdzekļi, kurus mēs varam atvēlēt Āfrikas kontinenta stabilizācijai. Ja mēs varētu par to vienoties. Tādā gadījumā arī Eiropas parlaments būtu ļoti nopietnas spēks. Mēs nevaram izglābt visu pasauli, mēs nevaram palīdzēt visai pasaulē. Ja mēs kaut ko tādu uzdrošinātos, tas būtu ļoti nepareizi. Bet cik tālu mēs varam palīdzēt, būtu svarīgi to arī darīt. Paldies Homēras kundzei! Un tagad vārds Nīderlandes prezidentūrai. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Ja ne, tādā gadījumā došu vārdu komisijai. Jā, jūs turpinat teikt, ka <laughs> es esmu no komisijas, bet es esmu no Eiropas ārējās darbības dienesta. Bet, jā, tā arī ir daļa no komisijas. Un jūs pēdējais teiktais. Jūs ļoti skaidri norādījāt, ka dalībvalstis. Tās arī nav konsekventas. Tātad 28 dalībvalstis. Problēmas ļoti bieži ir arī katrā atsevišķajā dalībvalstī strīdās starp iekšlietu ministriju un ārlietu ministriju. Lūdzu, uzskatiet šo paziņojumu par dokumentu, kas pieskaras ļoti daudziem jautājumiem. Tā ir vesela rinda jautājumu, ar kuriem mēs vēršamies pie valstu un valdību vadītājiem, lai viņi komentētu šos jautājumus, pieņemtu lēmumus un pēc tam dotu arī šo te virzienu institūcijām un apvienotu spēkus, lai atrisinātu šo problēmu. Mēs nevaram uzskatīt, ka tas ir tikai Junkera vai Margarīnī kundzes viedoklis. Nē, tas ir ārējās darbības dienesta atbilde reakcija uz šī brīža situāciju. Vispārējie komentāri, kuri tikko izskanēja, bija ļoti trāpīgi, un es domāju, ka arī jums kā parlamentāriešiem ir svarīgi eh, to teikt ne tikai man, bet arī dalībvalstī. Tātad tas bija tāds pirmais vispārīgais komentārs, ļoti svarīgs, fundamentāls. Tagad atbildot uz jautājumiem. Pirmais jautājums bija par to, kas ir kompakt, kas ir šis dokuments. kompakta ir pārstrādāta divpusējā politiskā darba kārtība ar trešajām valstīm, kur, teiksim, iekšlietas un tieslietas, Ženēvas konvenciju ievērošana, humanitāro, starptautisko humanitāro tiesību ievērošana, nelegālo migrantu atgriešana viņu izcelsmes valstīs un tam līdzīgi šie ir visi tie jautājumi, kas tagad ir pārskatīti politiskajā darba kārtībā. Tad, kad mēs ar trešajām valstīm runājam, piemēram, par transportu, par vīdi un visu pārējo, tad mēs vienmēr iekļaujam arī tieslietu un iekšlietu komponenti. Un tātad ir nepieciešama apņemšanās no visām pusēm Un mēs vēlamies atbalstīt arī trešās valstis ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Konkrēts piemērs, lai jūs labāk saprastu. Ņemšu atkal Tunisiju. Kādēļ? Tādēļ, ka tā nav šī primārā valsts. Un otrkārt tādēļ, ka mēs šobrīd gatavojam paziņojumu par Eiropas Savienības attiecībām ar Tunisiju. Pilnīgs pārskats. Tātad Tunisijai jau ir Eiropas Savienība, ir asociācijas nolīgums, ir arī rīcības plāns, kaimiņu attiecību politikas ietvaros, un tātad Tunisija pati ir apņēmusies veikt veselu rindu pasākumu. Šī divpusējā dialoga ietvaros. Un tagad, attīstot šo dialogu, mēs vēlamies pārskatīt dažus elementus. Tātad Un šie elementi ir tātad migrantu plūsmu, administrēšana, pārvaldīšana, tālāk mm, Ženēvas konvencija ievērošana, kā viņi attiecas pret bēgļiem savā teritorijā, un tas, ka viņi uzņem atpakaļ nelegālos migrantus, kas ir izceļojuši no viņa valsts. Un ir svarīgi saprast, ka Tunisija, viņi paši lemj, ko viņi vēlas nākotnē. Ja ir šī te valdība, kas spēj ievērot starptautiskos likumus un tajā skaitā arī apsargāt savas robežas. Tātad mēs to saucam par inteliģento. Jo vairāk jūs dosiet, jo vairāk jūs saņemsiet nevis šo te muļķīgo, jo vairāk jūs man dosiet, jo vairāk jūs saņemsiet. Tātad Tas, ko mēs šeit vēlamies, ir pavērst šīs attiecības otrādāk. Tunisija, jo vairāk jūs izlēmsiet būt demokrātiski, uzlabot savu sociālo ekonomisko attīstību un tam līdzīgi, jo vairāk mēs piedāvāsim jums palīdzību. Tātad ir šī nosacītība ja Tunisija pati politiski izlem brīvprātīgi veikt veselu rindu pasākumu, lai uzlabotu savu valstisko stāvokli, un šeit ir arī migrācijas komponents, tādā gadījumā, jo vairāk viņi lūdz Eiropas Savienības palīdzību, jo vairāk viņiem ir pašiem jādod un jāpiedāvā. Tātad par šo te, par nosacījumiem. Jūs neesat izpildējuši nosacījumus. Tad, ja jūs neuzņemat um, dažus nelegālos um, migrantus, tādā gadījumā mēs jums vairs nedosim šo burkānu un tam līdzīgi. Nē, tā tas nav domāts. Daži no jums pieminēja diktatūras, uh, korumpētas valstis un tam līdzīgi, bet ir skaidrs, ka nav iespējams kādu iekārtināt ar burkānu vai piedraudēt ar pātagu, uh, tajā gadījumā, ja konkrētā valsts ir korumpēta, tad, tad ir svarīgi, lai šī valsts pati beigtu būt par iemeslu migrācijai. Jo, protams, ir dabas katastrofas, ir tsunami un tam līdzīgi, bet tas, kādēļ mums ir 80 miljoni migrantu šobrīd, tas ir attiecīgo valstu valdību vaina. Dažas no šīm valstīm un valdībām ir ārkārtīgi bagātas valstis, bet arī no tām cilvēki bēg prom. Tātad, kā angļu valodā saka, neizliesim šo mazuli ar visu mazgājamo ūdeni. Tātad, ja mēs vēlamies partnerību, tad tai ir jābūt pilnīgai 360 grādu partnerībai, kur ir iekļauta arī migrācija. Šobrīd situācija ir tāda, ka ir migrācijas krīze, un tas nozīmē to, ka visās sadarbības nolīgumos ir jāiekļauj arī šis aspekts. Un par finanšu līdzekļiem. Ceru, ka atbildēšu uz Asavu rindu uzdotajiem jautājumiem. Jā, mēs daudz komentāru bija par to, ka mēs apsolam vēl vairāk naudas, vēl vairāk naudas, bet kas uzraudzīs šīs naudas izlietojumu? Tātad ir, protams, šis te kontrols mehānisms, dalība valstis kontrolē, revīzijas palāta kontrolē un tam līdzīgi. Un es nezinu, kur jūs redzat šo papildus naudu. Mums komisijas budžetā nemaz nav papildus līdzekļu, un kā jau viens šeit pareizi norādīja, šajā krīzes situācijā nebūtu pareizi novirzīt lielus līdzekļus. Tas, kas ir rakstīts paziņojumā, mums ir nepieciešama jauna stratēģiskā vīzija šai ārējai dimensijai, arī Eiropas investīcijām. Atgriezīšos pie savu piemēru ar Tunisiju. Tunisijā ar mums ir brīvās tiežniecības nolīgums, un kaut kādu brīdi Volkswagen domāja par investīcijām Tunisijā, rūpnīcu atvēršanu un tam līdzīgi. Arī Itālija, pateicoties šim brīvās tirzniecības nolīgumam, tekstilu nozarē ir izveidojusi ar apakšu uzņēmēju palīdzību ļoti daudz darba vietas, ar frančīzes palīdzību. Tātad nauda palīdzībai ir, bet ar katru jaunu paziņojumu mēs nevaram vienkārši palielināt šo naudu. Tas, par ko mums ir jādomā, ir kā izmantot kopienas šīs dažādās politikas jomas, piemēram, atvērto debesu politika. Kā piemēram, šīs te zemo izmaksu aviokompānijas varētu palielināt savu lidojumu skaitu un tādā veidā palielināt šo te turismu apgrozījumu attiecīgajās valstīs. Un tas, protams, ir savstarpēji saistīts. Šis ir tas, jo vairāk jūs mums dosiet, jo vairāk mēs jums dosim. Tātad Ja viņi vēlas um, iekļūt arī mūsu iekšējā tirgū, tādā gadījumā, protams, tas ir jāpiesaist zināmiem nosacījumiem, kas ir jāizpilda. Tālāk vēlos runāt par legālo migrāciju. Neatceros, kurš no jums pieminēja legālo migrāciju. Šķiet, ka tas bija Timotejs, Džeks Strāvs. Aptuveni pirms 15 gadiem arī to pieminēja. Turīnā. Un toreiz bija šīs te kopīgais priekšlikums par patvērumu, un tas tiek apspriests it kā jau 15 gadus. Un toreiz daudz tika runāts par to, kā uh, inteliģenti, saprātīgi izmantot legālo migrāciju. Tātad bēgļi ir bēgļi, bēgļu statusu atrunā Ženēvas konvencijas, bet runājot par legālajiem migrantiem, kuri ierodas Eiropā. Jautājums vienmēr ir par šo te pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgū, un šobrīd tas nav regulēts. Pirms 15 gadiem Toreiz komisārs Vitorino ieteica na, piedāvāt pagaidu uzturēšanās atļaujas, laikā ierobežotas uzturēšanās atļaujas lauksaimniecības nozarē, lai iegūtu darba spēku. Un, protams, mēs vēlējāmies, lai pie mums ierodas cilvēki no subsahāras Āfrikas, Itālijā, Spānijā, strādāt šajās siltumnīcās un uz lauka, un pēc tam atgrieztos savās valstīs. Un tobrīd mēs redzējām, pirms 15 gadiem, ka bija konkrētas politiskās partijas un dažu valstu valdības, kas teica, ka tas ir veids, kā eksploatēt, paverdzināt cilvēkus, jūs viņus uzaicinat uz Eiropu uz 3-4 mēnešiem un pēc tam aizsūtiet atpakaļ. Bet tā ideja tobrīd bija ļausim viņiem nokļūt legāli, neapdraudot savu dzīvību Eiropā, būt apdrošinātiem, ja notiek kāds nelaimes gadījums darba vietā, saņemt uh, pieklājīgu algu un doties pēc tam atpakaļ. Jā, tāds ir piemērs, bet Tātad savos partnerības nolīgumos ar eh, trešajām valstīm mēs nevēlamies apspriest tikai readmisijas nosacījumus. Mēs nevēlamies, lai viņi būtu tie, kas apsargā mūsu robežas. Nē, mēs vēlamies partnerību, kur, protams, readmisija ir iekļauta, bet ir iekļauta arī legālā migrācija. Tātad domāju, ka varētu šeit likt punktu un galvenais, ko vēlējos pateikt. Lūdzu, lai šie komentāri izskan ne tikai šajā zālē, bet lai tie izskan arī attiecībā uz dalībvalstīm. Neaizmirstiet, ka šis paziņojums tika sagatavots pēc padomes dota uzdevuma un balstās uz citiem iepriekšējiem dotajiem uzdevumiem. Tātad padomas secinājumi attiecībā uz migrācijas krīzi un pirmie padomas secinājumi tika pieņemti valstu un valdību vadītāju līmenī. Un viņi bija tie, kuri teica, jā, mūs pārpludina eh, šīs migrantu masas, ir svarīgi kaut ko darīt jau šajās Āfrikas valstīs. Un līdz ar to šī ir mūsu reakcija, šis dokuments. Lūdzu, izlasiet visi iekšliet tieslietu padomes, tātad ministru pagājušā gada 15. oktobra padomes secinājums. Un tātad tas bija dalība valstu dotais signāls. Viņi kā institūcija deva uzdevumu mums kā institūcijai. Un tur ir šis. Jo vairāk jūs būsiet gatavi piedāvāt mums, jo vairāk mēs būsim gatavi piedāvāt jums. Tagad ir pagājis gads, un mēs runājam par partnerību, atbildību un apņēmību no šo trešo valstu puses. Jā, Un tas viss ir, tie visi ir elementi plašākā kontekstā. Paldies! Paldies, uh, eh, DJ Homvārdā Buzieka kungs. Jā, pāris uh, lietas tikai vēlos bilst, uh, tieši piebilstot par tehnisko pusi. Uh, visu Lionelo ļoti labi paskaidroja. Pirmām kārtām par partnerību, par partnerības gāru runājot, kas, kas ir klātesoši šajā, šajā kompaktā. Mēs nevēlamies nekādā ārpakalpojumā nodot uh, savu atbildību, atkratīties no savas atbildības. Nē, patiesībā mēs mēģinām palīdzēt eh, šīm partneru valstīm pašām sarg efektīvāk sargāt savas robežas. Un, ja dosieties uz šīm valstīm, uh, tad jums to tur arī apliecinās, ka viņi to vēlas. Eh, neviens nevēlas, lai kontrabandisti, gangsteri tur brīvi ceļotu šurpu turpu, kā viņiem ienāk prātā. Šeit eh, mēs domājam par eh, ne tikai par cilvēku tirgoņiem, bet arī par preču, dažādu nelegālu preču kontrabandu. Un neapšaubām mēs vēlamies pilnā mērā savu atbildību nest tādu, kāda tā ir un nekādā veidā neapstādināt uh, un, un nepakļaut uh, briesmām uh, cilvēkus, kas ir patiesi bēgļi. Kompaktā ir klātesošs arī šis te mm, tiesiski, tātad legālā migrācijas un bēgļu gaitu ceļš iezīmēts vektors. Un mm, tā tas patiešām ir pat tie, kas bēg no konflikta zonām, ja viņu, viņiem padomā nav vienkārši vieglāka dzīve, tad viņi paliek tuvu o, savai mītnes vietai, e, turpat Etiopijā, turpat Turcijā. E, un tad tālāk saprotot, ka, ka nevar izdzīvot, nevar galvas savu kopā, tad viņi skatās tālāk. Mēs vēlamies radīt priekšnosacījumus, lai šādi cilvēki, kas ir patiesi bēgļi, kas bēg no dzīvības briesmām, e, neaizceļotu pārāk tālu. Uh, Un tālāk, mm, šī te DG Home, mēs varbūt nebūsim īstie, kas, kas eh, komentē paši savu, savus piedāvātos priekšlikumus, parādīsimies uz to, kādas ir iespējas, kāds ir potenciāls. Šeit mēs vēlamies raidīt signālu, ka esam gatavi sadarbībai, esam gatavi nostiprināt savas sistēmas, partnerības pretīmnākšanas garā, eh, nostiprinot to, kas darbojas, atmetot to, kas īsti nedarbojas mm, netik daudz, kā, kā norādīt, eh, lūk, šai lauciņā izmantosim uh, burkānu, burkāna principu, šai lauciņā pātagas uh, principu. Uh, tas ir tāds labprātīgs, lab, pretīm nākošs sadarbības garā pausts piedāvājums. Ja ir kādas vajadzības partneru valstīm, tad esam gatavi par tām runāt un iespēju robežās palīdzēt. Paldies! Paldies visiem, kas izteicās. Nākamais uh, punkts mūsu darba kārtībā. Vēl piebildīšu tikai to, ka beidzamais šīs darba kārtības punkts 15. Diemžēl būs uh, jāatliek, jo Fainsas kundzes uh, lidmašīna ir, ir kaut kur iestrēgusi. Tāpēc, nu, varbūt pēcpusdienā vai visdrīzāk rīt no rīta skatīsim šo jautājumu. Bet tagad gan turpināsim, paskatīsimies, kā arī sarunas par Eiropas krasta un robežu apsardzes projektu. 30. maijā pieņemām zināšanai eh, izstrādāto ziņojumu par šo jautājumu. Ir notikuši trīs eh, trialogi, došu vārdu referentam. Pabrika kungs. Lūdzu, informējiet eh, mūs par jaunākajiem pavērsieniem šī projekta virzībā. Paldies, Kinga! tiešām ir ievērojams darbs uh, paveikts uh, tieši diskusijās par šo uh, krasta un robežu apsardzes priekšlikumu. Kolēģiem vēlētos varbūt vienkārši atgādināt, ja nu gadījumā nesat ikdienā tā, tā reliģiozi sekojuši šī, šī priekšlikuma virzībai, cik ārkārtīgi strateģiski, politiski un institucionāli nozīmīgs ir šis projekts mums visiem. Uh, Eh, spēcināt eh, to jaudu un, un spēju un, un atbildību Frontexā un rast veidu, efektīvu veidu, lai pastiprinātu un uzlabotu Eiropas ārējās robežas uh, apsardzību, menedžmentu, kontroli man nevienam nav jāstāst, ka Eiropā sasaras ar nepieredzētu migrācijas spiedienu, tāpat arī tas nes līdzi noziedzības, terorisma, m, mm, draudus, nestabilitāte tuvākos un tālākos pasaules reģionos pieaug, un to visu ņemot vērā, principā mums nav īsti šeit iespējas kaut kā manevrēt tādā vai citādā virzienā ārējā robeža ir ārējā robeža, eh, tur sarežģījumu un dažādu problēmu ir daudz, bet raugoties uz eh, to visu no, no dalībvalstu eh, viedokļa, no Eiropas Savienības pilsoņu viedokļa, viņi visi ar cerībām raugās uz, uz Briselu, uz institūcijām, uz mums, ka mēs radīsim risinājumu un sniegsim efektīvu, reālu atbildību, un ka arī parlaments apliecinās to, ka ir lemt spējīgs, ka ir spējīgs pieņemt tādu lēmumu, kas pozitīvi ietekmē visu dzīvi, kas ceļ eh, drošības sajūtu, drošības līmeni uh, Eiropā, kas tajā pat laikā mm, vienkāršo dzīvi, uh, Uh, maksimāli atvieglot dzīvi tiem, uh, kas uh, bēgdami no, no, no, no vardarbības un šausmām cenšas nokļūt Eiropā. Ja runājam par šī brīža situāciju konkrēti, tātad trialogu procesā, varu informēt, ka ļoti īsā laikā ir noturētas piecas tehniskās sanāksmes un trīs trialogi. Beidzamais noslēdzās vēl vakar. Un vēlos apliecināt, ka tiešām ir panākts ievērojams progress. Milzīgs paldies pašaizliedzīgajiem, pašaizliedzīgajiem konsultantiem, padomdevējiem, ēnu referentiem. Paldies jums visiem par, par klāt būšanu, par uzcītīgu darbu. Risinājuma rašana nebūtu nav, nav viegla lieta, dzīvē tā tas ir bet beigās varēsim svinēt, tiešām uzvaru svinēt panākumus un darīt to jau diezgan mm, drīz. Tiešām vienošanās ar padomi arī vairs nav kalniem, tā vien izskatās vairākos būtiskos jautājumos, par tiem īsumā arī pastāstīšu. Tas ir ļoti pozitīvi vērtējums, tāds sasniegums pirmkārtām, ceturtais pants integrētas Eiropas robežu apsardzes koncepcija kā tāda. Šeit esam gandrīz vienojušies ar padomi. Tāpat arī principā ir panākta vienošanās, tāda sapratne par to, ka runājot par Eiropas robežu un krasta šo aģentūru, um, tā, ka šeit ir jāaudzē Eiropas parlamenta iesaisti un ietekmi. Uh, Eh, nu, pirmkārtām tāpēc, ka esam pelnījuši cieņu, un otrām kārtām, eh, ka mēs eh, gal galā nesam atbildību par saviem lēmumiem. Ja mēs kā, par kaut ko lemjam, tad mēs atbildam par to, kā tas viss arī pēc tam darbojas. Sākotnēji padome apšaubīja um, parlamenta pozīciju vairākos aspektos, bet esam spējuši ietekmēt viņus tā, ka esam panākuši vienprātību. Un tagad ar šiem uh, Eh, sakarniekiem, eh, liaison officers, eh, kas darbotos dalību valstīs arī par šo jautājumu. Esam par matu no vienošanās, kaut arī padome, joprojām ir vairāki būtiski iebildumi, dalību valstīm ir būtiski iebildumi. Mēs spējām argumentēt, pamatot, ko šie sakarnieki, šie, šie kontakta darbinieki tad darīs, cik svarīgi tie ir, ka viņu pienākums būs eh, sekmēt un nodrošināt sadarbības starp dalībvalstīm, nodrošināt informācijas apmaiņu. Un eh, manā izpratnē ir neiedomājama tāda situācija, ka, ka eh, mēs efektīvi apsargājam savas robežas, saulaicīgi sniedzam atbalstu, palīdzību, kur tas nepieciešams, nekādā veidā nedaloties informācijā, nesazinoties. Un tieši tāpēc šie uh, Eh, sakarnieki, šie sakaru darbinieki, kontaktpersonas būs tie īstie, kas, kas nodrošinās šīs sistēmas efektīvu darbību. Tālāk. Eh, vājo vietu izvērtējums, eh, trūkumu, konstatēto trūkumu pārskats. Aģentūra tātad varēs ātri un efektīvi konstatēt, kuros ārējās robežas punktos ir, ir kādi trūkumi, uh, un tas būs kā tāds papildinošs um, mehānisms Schengens izvērtēšanas mehānismu, divi paralēli tātad procesi, kas uh, darbosies un ļaus mums daudz labāk tur, un kas īpaši svarīgi savlaicīgāk uzzināt par to, kur ir uh, kaut kas nogājis greizi. Uh, ir panāks progress jautājumos par uh, tehnisko nodrošinājumu, jo ir būtiski saprast, lai spētu saulēcīgi reaģēt, nosūtīt cilvēku resursus, robežsargus, eh, tā ir tikai puse no, no, no eh, vēlamā rezultāta. Redziet, robežsargus jau var eh, aizvest, bet ja viņi, viņi tur ierodas tukšām rokām, bez tehnikas, bez, bez iekārtām, bez, bez mašīnām, tad diez vai viņi ko tur daudz spēs darīt lietas labā. Nu, neapšābāmi ir jautājumi no atsevišķām valstīm, kurām tad to nāktos darīt, nodrošināt šos robežu sargus, šīs brigādes ar tehniku. Tās tur tā kā vilcinājās piekristam visam, bet um, arī šai ziņā uh, esam, esam nu, par matu no vienošanās. Uh, tā kā, ja, teiksim, robežu valstī tiek uh, garantēts, ka, ka tiks atsūtītas robežu sargu brigādes lielākā nepieciešamajā skaitā, uh, tad tās arī sapratīs, ka nu, ir jānodrošina viņi ar šo tehnisko nodrošinājumu. Tāpat arī šeit ir gandrīz panākt vienošanās par, par skaitlisko uh, sadalījumu, uh, par katras valsts ieguldījumu, uh, tātad, kā eventuāli tātad, uh, vēlāk laika gaitā būtu šeit jānodrošina tāda 1500 cilvēku rezerve um, no, no iesaistītajām valstīm. Padome vēl, vēl pieslīpē savu argumentāciju atsevišķos aspektos, tur strīdās par to, kā izprasta jēdzienus nepieciešamības gadījumā, in time of need, um, kad, kad būtu paceļams šis rezervē ies, ies, iesaukto, ieskaitīto robežu sargu skaits. Uh, um, lai šī aģentūra neatdurtos pret, pret uh, resursu deficītu, uh, ja situācija to pra, prasītu intensīvāku spēku piesaisti. Tā kā uh, progress šajā ziņā, progress arī pamattiesību ziņā. Uh, Pamattiesības tagad ir pieminētas pirmajā pantā, regulas tātad priekšmet aplūkošajā pantā. Tas ir tāds tā kā ietvars, lietustarps visam, visam šim tiesību aktam. Uh, pamatiesību tātad atbildīgajam darbiniekam tiek nodrošināti visi nepieciešamie resursi, lai, lai šis darbinieks varētu pilnā mērā īstenot savas, savas pilnvaras, mm, visu noskaidrot, visu sakārtot, mm, un tas ir absolūti mūsu interesēs, tā lai neviens E, nevarētu vēlāk sūdzēties vai žēloties vai aizbildināties, ka nu te jau par pamatiesības netiek nodrošinātas līdz ar to, ko tad tur, tur jau nav ko atbalstīt. E, tas, ko esam visvairāk vēlējušies, tagad principā ir, ir piepildījies un e, līdz ar to nebūs vairs nekāda objektīva pamata, lai neatbalstītu šo projektu. Nu, protams, uh, Eh, šis ceļš ir, ir bijis nelīdzens, bedrains, grambains, eh, vēl atsevišķi, atsevišķi šķēršļi ir jāpārvar, trilogi turpināsies, eh, um, kur vēl nav sasniegts vēlamais progress, te vēlos minēt, piemēram, jautājumu, kad jārīkojas steigšus, steidzamības kārtā 18. pants Eiropas parlaments eh, te lēma piekrist parlamentam, eh, bet mēs nevaram padomai piekrist tam, ko padomu piedāvā situācijās, kad dalībvalsts nav gatava un nevēlas eh, sadarboties. Nu, protams, varam cerēt un paļauties uz veselo saprātu, ka, ka visi sapratīs, kas, kas ir noticis un kas ir jādara, bet um, ir, bet šajā hipotētiskajā situācijā, kad valsts atsakās sadarboties, tas, tas, apto, tas iespējamais risinājums varētu būt tāds, ka mm, tiek pieļauta iekšējās robežu kontrolas atjaunošana Eiropas Savienībā kā tāds ārkārtas risinājums. Nu, mēs tad tā negribīgi piekritām, ka tā tas tiešām varētu būt. Un komisija Komisija tāpat laikā norādīja, ka ja reiz mēs šeit būvējām tādu tīģeri, nu tad nav nekādas jēgas šo tīģeri momentā sūtīt pie zobārstu un izraut viņam visus viņa zobus ārā. Tas būtu stulbi. Uh, ir nepieciešams, lai šis tiesību akts tiktu godprātīgi ievērots, citādā kāda jēga bija, bija, bija šeit vispār ņemties un darboties. Es absolūti esmu pārliecināts, ka mums ir jāstrādā loģiski un efektīvi, nevis bezjēdzīgi. Uh, padome tāpat arī piedāvā svītrot vārdu krasts no uh, virsraksta šī tiesība akta. Mēs tam nesam gatavi piekrist, jo Eiropas krasts ir ļoti no, no, nozīmīga mūsu robežas uh, daļa, jūras robeža, tā tad, uh, kas nebūtu, nav, nav ideālā stāvoklī. Uh, nu, skatīsimies, ka, kas, kas, ko šeit mums izdosies sarunāt. Tālāk, mm, jautājumi par institucionālo pusi, par, par izpildirektoru nozīmēšanu. Ceru, ka šeit izdosies panākt tādu spēku paritāti starp izpildirektoru un valdi, kur tad būtu pārstāvētas dalībvalstis. Šeit vēl ir zināmas manevri iespējas, tāpat ir skaidrs tas, ka neskatoties uz to, kā, š, kā šī saruna noslēgsies. Skaidrs ir tas, ka parlamenta loma un iesaistē visa šīs sistēmas tālākā vadībā un, un uzturēšanā ir uh, pieaugusi jau tagad. Vēl viens jautājums, par ko joprojām vienošanās nav panākta - sadaļa par atpakaļ atgriešanu tiek piedāvāts, ka aģentūrai ir plašāks pilnvaras atpakaļatgriešanas lietās, Uh, bet vēl ir vairāk neatbildēti jautājumi tā sakarā, kur mums nav izdevies rast kopīgu valodu. Vēlos atgādināt, ka atpakaļ atgriešana ir būtisks neatņemams elements šajā priekšlikumā, un mēs nepieņemsim tādu piedāvājumu, kas ne, neietver sevī tādu plašu, tālējošu, pamatīgu sadaļu par atpakaļ atgriešanas lietām. Uh, Un visbeidzot kopā ar ēnu referentiem, asistentiem, konsultantiem savos pateicības vārdos vēlos uzrunāt arī tulkus, tulkotājus, kas apkalpo tātad trialogus, apkalpo padomus, darba grupas, visas mūsu tikšanās un dod savu ieguldījumu tajā, lai šī aģentūra patiešām būtu īsts <laughs> tāds spēcīgs tīģeris Mm, un ceru jau, ka šī gada, nogal, šī mēneša nogalai tuvojoties varēšu jums ziņot par to, ka ir eh, panākta tā īstā gala uzvara. Un eh, nerunājot par visu pārējo, mūsu institūcijas loma un, un, un, un, un atbildība šeit uh, ir maksimāli plaša. Uh, galvenais tātad mērķis ir uh, panākt to, ka ar šo tiesību aktu tiek izveidota reāla, darboties spējīga, plašām pilnvarām apveltīta aģentūra, uh, kas mums ir nepieciešama principā jau tagad, šodien. Negaidīsim ne mirkli, nevilcināsimies ne mirkli. Nu, varbūt neiedomāsimies, ka tas būs brīnum risinājums, kas uz mūžīgiem laikiem mūs mm, atbrīvos no, no jau kāda apgrūtinājumiem uz mūsu robežām. Uh, bet uh, šis solis ir nepieciešams. Uh, ir panākts ievērojams progress, un uh, jā, nu, tik tiešām, ja jums būtu kādi jautājumi, kolēģi, uz tiem esmu gatavs atbildēt, tāpat arī ar prieku pieņemšu apsveikumus vai uzslavas vai kādas novēlējumus turpmākajā darbā. Paldies, paldies, Pabrika kungs, prieks par jūsu mm, konstruktīvo, tādu optimistisko attieksmi. Uh, Kolēģi, kurš vēlētos ko piebilst? Jā, paldies pavisam īsi. Pilnībā piekrītu. Saka Nidermillera kungs, es cieši sadarbojos ar, ar, ar Pabriku kungu šī, šajā procesā. Vēl ir tikai pāris tādas suņa astas, kurām ir jāpārkāpj, kas ir nu, ļoti nopietni jautājumi, kur, kur vēl ar pilnu spāru un tādu atbildību ir jāstrādā, lai tiktu rasts labs risinājums. Mēs, kā parlaments, esam uh, vinnējuši tiešām. Uh, referents ir smagi strādājis, nav žēlojis savus spēkus, lai, lai izcīnītu šīs mazās uzvaras par labu parlamentam, bet uh, tas, tas, tas lielais galvasāpju objekts ir tieši šī te atpakaļ atgriešanas sadaļa. Uh, un šeit no vienas puses uh, tiek pārspīlēta eh, šīs te robežu un krasta apsardzes aģentūras uh, iesaiste. Nedrīkst pieļaut to, ka šī aģentūra kļūst par tādu atpakaļ sūtīšanas aģentūru. Atpakaļ atgriešana ir viena no funkcijām, kādai noteikti jāpiemīt šai aģentūrai, bet ne tai būtiskākajai, ne tai redzamākajai. Uh, šai ziņā vēl nāksies um, pastrādāt, lai tiktu rasts labs, efektīvs rezultāts, kompromiss jau tuvākajās dienās. Paldies! Tagad vārds Vikstrēmas kundze. Jā, paldies. Runāšu mūsu kolēģis Natālijas Grisbekas vārdā, ēnu referents vārdā, kas nevarēja, diemžēl, piedalīties šai sanāksmē. Un tad izteikšos franču valodā, redzēs, kā man ies. Uh, Paldies referentam par, par pašaizliedzīgu darbu. Jums gāja smagi, par to nešaubos, bet spējāt uzturēt brīnišķīgu tempu. O, oh, lūk arī Natālija. Fantastiski. Nu, Natālija droši vien tūlīt dziļi ielpos, atradīsīs tos dokumentus un tad sacīs sev sakāmo. Bet es vēl piebildīšu to, ka ir vēl darbs nav uh, galā, vēl ir jāiestājas par labu, efektīvu tātad sadaļu par šīm te glābšanas operācijām, par resursu nodrošinājumu uh, un vēl par aģentūras, um, tātad šo administratīvo struktūru. Um, mēs jau no sākta gala esam atbalstījuši to, ka tiek veidota patiesa Eiropas aģentūra, spēcīga Eiropas aģentūra, un šai ziņā izpildu direktoram ir nepieciešamas adekvātas pilnvaras, tam ir jābūt cienījamam, plaši zināmam uh, cilvēkam ar, ar, uh, ar tādu mm, svaru, un mm, tieši tāpēc šī, šī direktora nozīmēšana adekvāta uh, būs ārkārtīgi izšķirjošs brīdis, un vēl noteikti vēlēsimies, lai uh, parlaments būtu iesaistīts šajā procesā šīs personas izraudzīšanā. Paldies! Paldies, Cecīlija, par uh, priekšzīmīgu Moliēra valodas spēju demonstrāciju. Uh, viņa pateica arī to būtiskāko, kas, kas, kas šeit man ir piefiksēts, tātad vērtējot līdzinējo trialogu gaitu. Uh, atvainojos eh, par, par kavēšanos. Eh, sēdēju vienā sastrēgumā pēc otrā, tur, tur, tur bija pilns ar, ar, ar fūrēm ceļā, eh, nebija ko, ko elpot bez mazvai. Eh, un domāju par, par, par Arti, kā viņš te viens sēdēs eh, un, un prezentēs līdz šim paveikto, un ka es viņam nespēšu palīdzēt. Bet, nu, beigās man tomēr izdevās ierasties. Eh, paldies Artim, paldies visiem kolēģiem, kas tiešām pašaizliedzīgi, ļoti apzinīgi saliedējās aiz mūsu referenta, viņu visādā ziņā atbalstot. Uh, Un eh, tā nav tikai kaut kāda mūsu pašu ambīciju lieta un jautājums. Šeit ir runa par m, mm, godīgu darbu mūsu pilsoņu interesēs. Uh, Cecīlija jau norādīja, ka uh, šis ir risinājums, ko no mums gaida uh, plaša, plaša, plaša sabiedrība. Um, šeit ir jābūt tādam um, izaicinājumu, apga, tātad šī brīža problemātikas apmēriem atbilstošam risinājumam. Nedrīkst vienkārši taisīt Frontex versija 2.0. Uh, Arti, tu esi tiešām īsts uh, artists uh, bijis, brīnišķīgi tev ir izdevies visus šos procesus vadīt, veikt Ehm, tu arī, arī eh, mūsu darbu esi lieliski organizējis un, un, un virzījis. Iepretim eh, komisijai, iepretim padomai. Ehm, un vēl trešām kārtām pavisam īsi sadaļa par, par atpakaļ atgriešanu, šī joprojām eh, problemātiskā sadaļa. Mēs noteikti atbalstām tādu atpakaļ atgriešanas jautājumu sādaļu, kas ir iedarbīga, efektīva, kas ir, ir nevainojama tehniski, politiski, kas nodrošina nu, visas nepieciešamās garantijas, tos ar pamatiesību ievērošanu. Un, ja runājam par šīm papildu pilnvarām par labu Frontexam atpakaļ atgriešanas jautājumos, nu šeit aģentūrai pienātos drīzāk tāda konsultējoša, atbalstoša funkcionalitāte. Un, no nu, padome komisija ir citās domās, teiksim, piešķirot kompetenci aģentūrai kādas, kādu personu atpakaļ sūtot eh, no vienas trešās valsts uz citu trešo valstu, tas, tas, tas ir jautājums, par ko jādiskutē, bet ja runājam par, par eh, kaut kādu iekšējo pārvietošanu Eiropas Savienības teritorijā, nu te mūsu nostāja ir elastīgāka, šeit mēs varam kontrolēt situāciju daudz vieglāk paši savā teritorijā. Uh, Mm, bet nedrīkstam pieļaut to, ka tiek eh, pieļauta, potenciāli pieļauta personu pamatiesību un cilvēktiesību ehm, pārkāpšana vai neievērošana. Tā kā paldies eh, un, un vēlreiz atvainojos par kavēšanos. Nu, Cecīlija, Cecīlija izdevās brīnišķīgi jūs pārstāvēt, eh, bet tagad Bjorkas kundze, vārds jums. Mēs paldies, izteikšos pavisam īsi. Kā jau visi zina, tad GNGL grupai jāsaka ir visai nopietni iebildumi pret visu šo ideju un pasākumu, kas attiecas uz Eiropas robežu apsardzes spēkiem. Mēs uzskatām, ka būtu svarīgi, lai padomus priešlikums principā izslēgt jebkāda veida krasta apsardzes pieminēšanu. Ēnu referenta Marijana Albiola uzskata, ka būtu ļoti svarīgi, lai mēs pievēršamies jautājumam par atpakaļ uzņemšanu. Mums šeit parlamentā taču mm, bija balsojums, mēs nobalsojām pret papildus pilnvaru piešķiešanu Frontexam attiecībā uz cilvēku nosūtīšanu no vienas valsts uz otru un, piemēram, no Turcijas uz Irāku un tam līdzīgi. Nu, lūk, līdz ar to parlamenta nostāja tā ir svarīga. Eiropas parlaments nobalsoja pret šo priekšlikumu, kā jau es teicu, no komisijas puses, un tāpēc neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums šeit vajadzētu veidot kaut kādu iestādi, kas būtu iesaistīta šāda veida cilvēku pārsūtīšanā no vienas valsts uz otru. Mēs nevaram garantēt patvērumu tiesību ievērošanu šādos apstākļos. Paldies! Lielas paldies, Bjorkas kundzei! Gribētu tagad lūgt izteikties padomus, prezidentūru, komisijas pārstāvis. Nē, neviena pabrikums jums, kas piemetināms, varbūt nē. Nu tad ļoti labi. Lieliski. Nu tad, lai jums veicas tālāko sarunu vešanā un lai izdodas nonākt pie laba rezultāta. Nu tagad mums desmit minūšu pauze līdz balsošanai. Tātad atsāksim darbu 11.25, kad paredzēts balsojums par mutiskiem jautājumiem komisijai un padomēji attiecībā uz Eiropas m, mm, prokuratūru. So, uh, Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Tā, lai varam ķerties pie balsošanas. Balsojums nebūs sarežģīts. Faktiski divi atsevišķi balsojumi. Viens no tiem ir mutiskais jautājums komisijai, un otrs mutiskais jautājums padomē. Abi attiecas uz Eiropas uh, prokuratūru un Eirojust. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, apsēdieties, tā lai varam sākt balsot. Un tā tad. Okay, so... Un tā tad. Balsosim. Kas ir par mutisko jautājumu komisijai par Eiropas prokuratūras dienestu un Eirojust par? Pret? Atturs? Skaidru un gaišu pieņemts? Un attiecīgi jautājums padomēji par? Pret? Atturs? Pieņemts. Lieliski! Abi mutiskie jautājumi ir apstiprināti. Lūk, balsošanas daļa nu ir paveikta. Daudz sarežģītāks balsojums paredzēts nākamnedēļ, otrdienas rītā, tā kā esiet gatavi. Nu, un tagad attiecīgi varam virzīties uz priekšu. Godātie kolēģi, tā kā jūs visi esat šobrīd klāt, tad gribētu teikt, ka šī rīta sanāksme beigsies pulkstens 12 jo Fajonas kundzes jautājums jāskata citurreiz, visdrīzāk tas notiks nākamnedēļ, viņa nevarēja ierasties, un tāpēc šī rīta darba kārtības pēdējais punkts. Makovejs kundze lūdzu, jūs gribiet ko teikt? Atvainojieties, vai jūs varētu atkārtot vēl vienreiz šo informāciju par Fajonas ziņojumu un Kosovu? Jā, Fajonas kundzes ziņojums ir pārcelts uz vēlāk laiku. Fajonas kundzes lidmašīna kavējās, viņi nevarēs ierasties, un tāpēc viņa lūdza pārlikt viņas darbu kārtības jautājumu uz vēlāku jauku jautājumu. Visdrīzāk līdz ar to rīt mēs nevarēsim to izskatīt, mums nebūs tam laika nākamnedēļ. Bet nu sekretariāts pie tā šobrīd strādā. Un šī rīta darba kārtība līdz ar to būsim pabeiguši pulkstens 12. godātie kolēģi. Nu tad turpinām. Šī rīta darba kārtībā pētījuma prezentācija, ko veikusi Miljo organizācija. Tātad pētījums, ko pieprasīja mūsu komiteja. Tas ir ietekmes novērtējums attiecībā uz būtiskiem grozījumiem, ko varētu iekļaut mūsu sarunu mandātā attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par juridisko palīdzību aizdomās turētām un apsūdzētām personām krimināla procesā un Eiropas apcietināšanas ordes, ordera procesā. Trialogs šobrīd risinās, pamatojoties uz pašreizējo situāciju. Dalību valstīs norisinās diskusijas, tika līdz ar to veikts pamatīgs ietekmes novērtējums. Nu, uzklausīsim rezultātus. Un vispirmām kārtām, protams, attiecīgi došu vārdu pētījumu sagat, sagatavotāju organizācijas pārstāvim Manjaki Gribas kundzei, un pēc tam Milja kundze pārstāvēja Dāla Poca kundzei un Agnieškai Markovskai. Bet vispirms Manjaki Gribas kundze lūdzu. Much, Chair, this... Paldies priekšādātāji, paldies par šo uzaicinājumu Paldies, ka ļāvāt mums likt priekšā šo juridiskās palīdzības rekomendāciju priekšlikumu. Mēs esam nākuši klējā ar virkni konstatējumiem un gribu pavisam īsi atgādināt, kāds ir šī pētījuma konteksts. To pasūtīja ietekmes novērtēšanas dienests pēc Lībe komitejas lūguma Un eh, te jāatspoguļo parlamenta vēlme veikt ietekmes novērtējumu tad, kad tiek veikti būtiski grozījumi, nu, ja tie tādi būtu vajadzīgi likumdošanas procesā Lība komiteja, tāpēc lūdzu mums izvērtīt septiņu būtisku grozījumu ietekmi, kas tika iekļauti mm, attiecīgajā ziņojumā 15. gada maijā attiecīgie grozījumi 21, 31, 39, 42, 44 un 40. 3 un kā noteikts rokas grāmatā e, šis jautājums tika uzdots kā ārpakalpojums mūsu organizācijai. Pētījumā par pamatu tiek izmantota direktīva, un tad tiek papildināta šī informācija ar e, faktiem, kas minēta komisijas ietekmes novērtējumā. Valsts pasūtījuma procedūra, ko uzsākām, noveda pie tā, ka piešķīrām šo uzdevumu Miljē organizācijai, kas ir Briselē bāzēta konsultatīva organizācija un kam ir plaša pieredze darbā ar ES iestādēm. Ietekmes novērtējums tika veikts tā pēdējās, šo, šobrīd vēl tiek veikts pēdējā stadijā un pilns saturs tiks iesniegts pavisam drīz. Galvenie secinājumi šodien tiks likt priekšā, to darīs eh, projekta vadītāja Dāla Poces kundze un Markovskas kundze. Uh, kas abas darbojas šai um, organizācijā. Paldies! Thank you very much, uh, Ms. Uh, Maniaki. Paldies, paldies Maniaki kundzei. Paucas kundze, mēs sāksim šī pētījuma mērķu prezentāciju. Pirmām kārtām mēs vēlējāmies izvērtēt sociālo ekonomisko ietekmi, kas ir šiem grozījumiem, lai izvērtētu, kā tie ietekmēs aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības, tā lai varētu izanalizēt alternatīvas scenārijas attiecībā uz 31. un 42. grozījumu, atspoguļojot visu trīs iestāžu nostāju, tātad parlamenta komisijas un padomas nostāju pētījumu pamatā, izmantojām eh, pētījumus, konsultāciju rezultātus, veicām aptauju intervijas ar ekspertiem pie juridiskās palīdzības jautājumos, jautājumiem, veicām kvantitatīvu analīzi. Tās pamatā bija komisijas secinājumi ietekmes novērtējumā, aptverot visas 28 dalību valstis, tāpat arī kvalitatīva analīze, pievēršoties desmit dalību valstīm tā kā trūka datu un bija salīdzinoši īsts projektu veikšanas termiņš, mēs nevarējām veikt kvantitatīvu izvērtējumu attiecībā uz 41. un 44. grozījumu viens no būtiskākajiem ar juridisko palīdzību saistītiem jautājumiem bija tas, ka nacionālajā standarti un prakses ir ārkārtīgi atšķirīgas dalība valstīs. Un tā rezultātā, protams, rodas eh, nu, iztrūkumi eh, juridiskās palīdzības sniegšanas kvalitātē. Saskaņā ar mūsu analīzi šo grozījumu pieņemšana pozitīvi ietekmētu aizdomās turēto tiesības groz, ar grozījumu palīdzību, juridiskā palīdzība tiktu nodrošināta krimināltiesas procesā kā atbilstīgs elements, un pārliet, tā varētu pārliecināties, ka šīs tiesības patiešām praktiski varētu arī izmantot, lūk, piekļuvi juristiem, to varētu tātad izmantot iedzīvotāji. Lielākā daļa grozījumu tāpat laikā nestu līdz zināms izdevumus bet nodrošinot arī virkni priekšrocību un labumu. Labi funkcionējuši juridiskās palīdzības sistēma var sistematizēt procesu gaitu un var ierobežot ne, ne, neatbilstīgas aizturēšanas gadījumu skaitu. Tāpat arī izvairīties no tā, ka tiesā ir pārāk daudz tiesas prāva. Atsevišķas priekšrocības, jāsaka, ir visai grūti mērāmas monetārā ziņā. Te runāju galvenokārt par to, ka, lūk, netiktu nepareizi aizturēti, aizturētas personas un neparei, neatbilstīgi ap, apsūdzētas. Bet pastāv būtiski argumenti par labu šo grozījumu pieņemšanai. Un tagad mēs prezentēsim galvenos uh, elementus 29. grozījums. Ar to paredzēts paplašināt direktīvas aptvērumu attiecībā uz aizdomās turamajiem un apsūdzētajiem personām, kuriem netiek atņemta brīvība un tiek piedāvāta parastā juridiskā palīdzība papildus provizoriskajai juridiskai palīdzībai. Kāds tad ir šī, kāda šī grozījuma ietekme? Paplašinot juridisko atbildību uz cilvēkiem, kam brīvība netiek atņemta, bet kas tāpat laikā tiek pakļaut izmeklēšanas darbībai nu, tas nozīmē, ka viņu tiesības eh, tiktu labāk aizsargātas. Šīs personas tiktu juridiski pārstāvētas tiesā un līdz ar to mazāk iespējamība, ka viņu tiesības tiek pārkāptas attiecībā uz taisnīgu tiesu. Parastās juridiskās palīdzības sniegšana papildus provizoriskai juridiskai palīdzībai garantētu piekļuvi juristam un tiesības uz taisnu tiesu visa procesa gaitā Tātad pirms un pēc uh, lēmumu pieņemšanas par aizturēšanu vai ne. 29. grozījums novestu pie labāka sistematizēta procesa nosakot um, obligātos standartus parastās juridiskās palīdzības sniegšanai, tas varētu nozīmēt ietaupījumus dalībvalstu administrācijai. Tāpat laikā šis grozījums ir arī viens no tiem, kam, kur, ar kur saistībā izdevumi būtu vislielākie. Mēs tos lēšam uh, 244 līdz 386 miljonu eiro apmērā ik gadus visā Eiropas Savienībā. Turklāt šai skaitlī ietvert aptuveni 61 miljonus eiro, tāpēc, ka aptvērums tiek paplašināts uz tām personām, kas, kam brīvība netiek atņemta, un aptuveni 183 Um, miljonus, tāpēc, ka tiek pap, um, paplašināts aptvērums arī uz parasto juridisko palīdzību. Tālāk 31. grozījums - nelieli pārkāpumi. To izslēgšana no direktīvas aptvēruma divos gadījumos, ja sankciju var noteikt uh, varas iestāde, kas nav kriminālā tiesa, vai gadījumos, kad brīvības atņemšana nevar tikt noteikta kā sankcija. Šādā gadījumā juridiskā um, palīdzība tiek sniegta visā procesā krimināla tiesas laikā. Kā kāds būtu šī grozījuma ietekme. Aizdomās turamu un apsūdzēto personu tiesības tiktu labāk aizsargātas tajās dalību valstīs, dalībvalstīs, kur juridiskā palīdzība šobrīd netiek attiecināta uz nelieliem pārkāp, nelielu pārkāpumu incidentiem. Eh, citās dalībvalstīs, kur šāda veida juridiskā palīdzība nav izslēgta eh, un ne, netiek noteikti pamatojoties uz pārkāpuma raksturu, varbūt pārmaiņu nebūtu vai pastāv risks, ka dalībvalstis ierobežo juridiskās palīdzības sniegšanu attiecībā uz šādiem nelieliem pārkāpumiem, it īpaši tajos gadījumos, kad šādus pārkāpumus eh, regulē citas varas iestādes un nevis tiesa. Šāda potenciāla juridiskās palīdzības sniegšanas ierobežošana attiecībā uz nelieliem pārkāpumiem radītu ietaupījumus apmēram 0,2 līdz 11% apmērā no kopējiem juridiskās palīdzības sniegšanas izdevumiem personām, kur brīvība netiek atņemta. 31. 39. grozījums. Tā mērķis ir ierobežot dalībvalstu iespējas Eh, pieprasīt kompensāciju par juridiskās palīdzības sniegšanu atsevišķos gadījos, gadījumos. Šīs tiesības tiek ierobežotas pie diviem nosacījumiem. Pirmām kārtām, ja gala lēmums attiet, konstatē, ka persona neatbilst eh, kritērijiem parastās juridiskās palīdzības sniegšanai, Un otrs nosacījums, ja tiek sniegta nepareiza eh, maldinoša informācija par konkrētās personas finanšu situāciju, uh, un procesa gaitā. Tātad šajās divos gadījumos dalību valstis varētu pieprasīt juridiskās palīdzības eh, līdzekļu kompensāciju. Šis grozījums iespējams novestu pie augstāka to personu skaita, kam tiek piešķirta juridiskā palīdzība, tāpēc, ka pastāv risks, ka uh, Eh, nu, ne, risks, ka kompensā, var pieprasīt kompensāciju, tiek samazināts. Izmaksas dalību valstīm tiek lēstas aptuveni 7 miljonu eiro apmērā ik gadus, kas atbilst apmēram 15% no šobrīd pašlaik um, atgūstamajiem izdevumiem. Tātad dalību valstis nevarētu um, pieprasīt kompensāciju par šādām summām minēto nosacījumu dēļ. 41. grozījums. Tur tiek runāts par neatkarīgu struktūru, tātad lēmumu piešķirt juridisko palīdzību un noteikti juristu eh, pieņem strauji un tūlīt pat neatkarīga struktūra, jebvaras iestāde. Šis grozījums pozitīvi ietekmētu mm, personu tiesības uz juristu un godīgu tiesu, un turklāt arī atbalstītu nevainības prezumcijas principu. Eh, praksē izmeklēšanas varas iestādes nevarētu piešķirt juridisku palīdzību un noteikt juristu pašus pēc saviem ieskatiem. Datu trūkuma dēļ mēs nevarējām veikt kvantitatīvu uh, izvērtējumu tam, kā, kādas būtu šī grozījuma ietekme uz izdevumiem. 42. grozījums - Eiropas aresta orders. Uh, Ar to tiek noteikts pienākums orderi izdodošajai dalībvalstī pārliecināties, ka provizoriskā un par, parastā juridiskā palīdzība tiek sniegta orderi izsniedzošajā valstī. Eh, turklāt tiek noteikts pienākums trešajai dalībvalstī, kur tiek vākti pierādījumi piedāvāt e, juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības sniegšana orderu izdodošajā valstī pārliecinātos, ka tiek nodrošināta duāla reprezentācija gan orderu izsniedzošajā, gan to īstenojošajā valstī. Sadarbība starp juristiem eh, abās minētajās valstīs varētu novest pie tā, ka retākos gadījumos šis, tiek pieprasīti šie um, mm, aresta orderi. Juridiskās palīdzības stiekšana orderi izdodošajā valstī palielina iespējas nodrošināt alternatīvas risinājumus atsevišķos gadījumos. Un tas varētu novest pie, piemēram, orderu atcelšanas. Šāda veida alternatīva risinājumi, piemēram, varētu būt videokonferences, uzklausīšanas tā vietā, lai uzklausīšana un pratināšana notiktu tiešā veidā. Labumi, kas būtu šādā gadījumā, nozīmētu ietaupījumus um, nepre, neatbilstīgu arestu gadījumos un varētu būtiski samazināt arī ar cilvēku resursiem saistītās izdevības, eh, izdevumus un eh, neatbilstīgus aresta gadījumu skaitus. Kopējās, kopēji izdevumi varētu būt apmēram 0,63 līdz 1,34 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar 43. grozījumu dalību valstīm ir jāizveido sistēmas, kas pārliecina, kas nodrošina juridiskās padzības kvalitāti un juridiskās padzības sniedzēju juristu neatkarību un apmācību. Noteikumi minimālam akreditācijas eh, sistēmām un standartiem eh, būtu atbilstīgi, jo tas palīdzētu pārliecināties, ka juridiskās palīdzības sniedzēji ir kvalificēti un tiem ir atbilstīgas prasmes. Tas pozitīvi ietekmētu um, aiz tomās turēto personu tiesības uz brīvību, eh, godīgu tiesu un eh, ne, nevainības prezumciju. Kopumā izmaksas tiek lēstas 13,4 miljonu apmērā gadā, un tas attiec uz visu Eiropas Savienību. Un visbeidzot, 44. grozījums apelācijas tiesības. Um, tajos gadījumos, ja juridiskā palīdzība tiek liekta un tūlītēji sūdzēties, ja tiek liekta juridiskā palīdzība, eh, tā tiek apdraudēta vai atteikta. Tātad ar šī grozījuma palīdzību var pārliecināties, ka uh, ir apelācijas tiesības juridiskās palīdzības nesniegšanas gadījumos saskaņā ar um, cilvēktiesību konvenciju, un tas pozitīvi ietekmē situāciju tīpaši tajās valstīs, kurās šobrīd nav šāda apelācijas mehānisma. Tādā veidā, tādā veidā tiktu izslēgta patvaļīgas rīcības iespēja. Apelācijas tiesību skaidra noteikšana, mūsuprāt, uh, palielinātu arī apelāciju skaita, um, palielināt skaitu, un tas, protams, radītu papildus izdevumus dalībvalstu administrācijai. Tomēr šie izdevumi nebūtu pārāk lieli, ņemot vērā, ka apelācijas tiesības pastāv šobrīd lielākajā daļā dalībvalstu. Lielas paldies par jūsu uzman par, par uzmanību. Lielas paldies visiem, visām runātājām. Nu, un tagad lūkšu izteikties kolēģis. Kas vēlas izteikties, lūdzu? De Jonga kungs. Eh, Paldies priekšsādātāji. Paldies pētī, pētniecēm no miljö organizācijas. Domāju, ka svarīgi zināt šo informāciju brīdī, kad uzsākam trilogu, tā lai mēs padomē varam teikt, e, ka padome ļoti nopietni uztver šo lietu un vēlas zināt visas e, detaļas un sīkums, kas saistīti ar mūsu ierosināto grozījumu ietekmi. Kā jūs zinat, parlaments pieņēma ziņojumu, kurā centāmies saskaņot priekšlikumus par juridiskās palīdzības sniegšanu eh, ar tiesībām, kas tiek piešķirtas aizdomās turamajiem un apsūdzētajiem direktīvā par piekļuvi juristiem, tā lai nebūtu šeit nekādu atšķirību un nesadarību abu direktīvu aptvērumos. Es domāju, ka ietekmes novērtējums, eh, uz, kas uzsvērts visos šajos atsevišķajos grozījumos, labi parāda to, ka kopumā runājot, uh, izdevumi, kas saistīti ar mūsu priekšlikumu īstenošanu, nav histēriski lieli. Salīdzinājumā tie pat visai mēreni un pieticīgi. Savukārt, iegūmi, ko gūstam cilvēktiesība aizsardzības jomā šai gadījumā, ir būtiski. Domāju, tā ir tā galvenā tendence, vai ne tā? Domāju, ka esam nonākuši šobrīd pie tā posma sarunās ar padomu, kur jau sākam runāt par kompromisu. E, un tāpēc ietekmes novērtējums jāsaka, e, ir svarīgs. No padomus, piemēram, neesam nekad dzirdējuši informāciju par to, ka, lūk, vispārīgi būtu neiespējami apmaksāt mūsu ierosinātās izmaiņas un grozījumus. Un šai ziņā tāpēc esmu ārkārtīgi pateicīgs par šo izvērtējumu. Protams, ka laika grafiks bija visai ierobežots un nebija vienkārši attiecīgi savākt visus šos datus par visiem grozījumiem, tieši tā kā pētījuma prezentētājs arī teica. Un to mēs redzam, ka. Mm, līdz ar to mēs redzam, ka visi dati šeit atspoguļoti nav, bet tāpat laikā trialogā, es domāju, šī informācija mums būs noderīga. Neaizmirsīsim, ka padomu un dalībvalstis arī pašas nespēja piedāvāt visus šos datus, tad, kad mēs to prasījām padomē. Mēs teicām, lūk, ja jūs vēlaties runāt par izdevumiem, tad nāciet klajā ar skaitļiem. Viņi to nevarēja. Vienīgā piezīme, ko var izteikt šajā gadījumā, tas, ka pastāv, protams, atšķirības no vienas dalībvalsts uz otru. Dažas ir krietni vairāk pavirzījušas uz priekšu ar juridiskās palīdzības sniegšanas jautājumiem nekā citas, un līdz ar to pastāv diezgan liela atšķirība starp dalību valstīm. Ir tādas, kurā šī sistēma ir visai neattīstīta. Un tām, protams, būs vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai pielāgotos šādiem mēs standartiem. Bet vispārīgi runājot, es domāju, bija gan liederīgi saņemt šo ietekmes novērtējumu. Tas parāda, ka mēs atbildīgi izturamies pret šo lietu, un nav tā, ka mēs tikai kaut ko sakām un nedomājam par to, kādas tam visam būs sekas. Un es arī ceru, ka tad, kad nonāksim līdz trialogam, varēsim to tiešām paveikt vēl Nīderlandes prezidentūras laikā. Bet esam gatavi darbu turpināt tik ilgi, cik vien nepieciešams. Jā, paldies Dejanga kungam. Šķiet, ka neviens cits nelūdz šobrīd vārdu. Un līdz ar to vēlos pateikties par paveikto darbu. Un līdz ar to esam pabeiguši rīta sanāksmes daļu. Tiksimies atkal pulkstens trijos, un tad mums būs viedokļa apmaiņa ar Avramopolus kungu komisāru, kas atbildīgs par migrācijas jautājumiem. Tiekamies trijos!